E, Klāsas kundzei, protams, e, uz četrām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze, e, komisāra kungs Vasiliju Dīmas, dārgie kolēģi. Mēs šodien esam ļoti garu sarunu beigās, kas bija ļoti aizrautīgas, un mēs rīt balsosim. Um, Sarunas ar padomi un komisiju eh, nebija vieglas, bet mēs centāmies nonākt pie laba risinājumā. Mēs konstatējam, ka zinātniekiem nevienmēr ir vienoti priekšlikumi. Ir nepieciešami, protams, zinātniskie pētījumi, lai sekotu uh, Eh, šo eh, tekstu tālākai attīstībai. Es pateicos visiem, kas nāca klajā ar konstruktīviem piedāvājumiem un ļāva nonākt pie šī ļoti pozitīvā eh, rezultāta. Paldies parlamenta kolēģiem, komisijas un prezidentūras iepriekšējās Francijas prezidentūras pārstāvis, diemžēl Čehijas prezidentūra šeit nav klāt, bet katrā gadījumā es pateicos visiem. Teksts, kas ir mūsu acu priekšā un attiecas uz pesticīdu ilgspējīgu lietošanu, mēs esam nonākuši pie kopīga punkta par patērētāju aizsardzību un ilgspējību tīpaši, kas ļaus uh, iegūt produktus, kas nekaitēs vidēji. Pirmo reizi šie auga aizsardzības līdzekļi tiks harmonizēti Eiropā un to lietošana. Uh, tiks veikti pasākumi, kas minimāli nepieciešami, Runa ir par produktiem, e, kas apzinīgi jāizmanto pareizajā brīdī, pareizajās devās un pareizos produktus jālieto. Runa ir par gadījumiem, kad ķīmiskie uh, preparāti ir nepieciešami. Izvēle par labu pareizai tehnikai, labiem produktiem uh, arī ļauj aizsargāt dabu un lietotājus un gūt labas ražas dalību valstis valstu līmenī cenšas avīdzan samazināt pesticīdu daudzumu, kas tiek lietoti, un samazināt risku. Integrētās sistēmas principi tiks piemēroti visās Eiropas Savienības dalībvalstīs obligāti sākot ar 2014. gadu. Uh, ūdeņu aizsardzības direktīva arī ir prerogatīva, ir jāparedz pie upēm arī buferzonas, kas ņemtu vērā geogrāfisko situāciju un augsnes stāvokli. Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana eh, koplietošanas zonās ir jāsamazina vai pat jāaptur uh, apstrādes intervāli ir uh, uh, vajadzīgi tādi, lai uh, la, augsta līmeņa prof, profesionāļi varētu nodarboties ar šiem jautājumiem. Uh, uh tiek kas nodarbosies ar šiem jautājumiem, mm, ja viņi nebūs profesionāli sagatavoti, nu, ja viņi to dara savā dārziņā, tad tā ir viena lieta, bet jebkurā gadījumā eh, pārdevējam ir jāsniedz informācija un pārdevējam ir jābūt profesionāli pienācīgi sagatavotam. Šie pasākumi eh, ļaus ieviest eh, kopīgi tos pasākumus, kas līdz šim pagaidām ir diezgan izkliedēti. Aizsargāt vidi, lietotājus un patērētājus. Tas ļaus panākt kopīgas drošības normas Eiropas Savienībā šiem produktiem, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi. Aizliegumam ir jābalstās uz zinātniskiem principiem, bet nevis uz politiskām dogmām jāskatās, kāda ir deva, cik ilga ir iedarbība, kāda ir šī e, nozīmīgā deva. E, nu, viena lieta, protams, e, ja mēs ieņemam vienu tableti pret galvas sāpēm, tad tas ir viens, ja mēs lietojam lielā daudzumā zāles, tad tas ir kaut kas cits. Man ir vēl papildus minētas, bet es tagad nonāku pie secinājuma, ka mēs esam nonākuši pie laba kompromisa. Tas ir labs kompromiss videi, politikai, un es domāju, ka rīta balsojumā mums būs iespēja to vēlreiz pasvītrot. Neliela tehniska uh, piezīme 14. Uh, e, lapusē, 4. Punkt, pantā ir ieviesusies neliela kļūda. Uh, tas Uh, tur ir norādījusi uh, uh, interneta tīmekļa vietne, kas nepastāv. Nu, tā tad šī kļūda būtu jālabo. Paldies! Mm, paldies, jūs runājāt piecas minūtes, klāsas kundze. Es e, pārbaudīšu, vai jūs vēlreiz varēsiet uzstāties. Un tagad vārds Brailes kundzei. Paldies, priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi. Komisārs kundze, kungs šī vienošanās ir robežstaps eh, aizsargājot vidi, veselību, ekonomiku. Vispirms gribu pateikties ēnu referentam par brīnišķīgo sadarbību. Milzīgs paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies komisijai, Vasīliju kundzei, Dimasa kungam, paldies eh, Francijas prezidentūrai. Milzīgs paldies kolēģiem, kuri nepakļāvās ciparu panikai, kļūdainajiem cipariem, ko sniedza rūpniecība. Mums bija apmēram 200 grozījumi iesniegti, un mēs centāmies uzlabot eh, kopīgu nostāju, ņemot vērā skaidros kritērijus precīzos terminus, un līdz ar to mēs varam pielikt punktu neskaidrībai, nenoteiktībai par uh, galīgajiem daudzumiem, kas ir izmantojami. Kancerigēnie uh, pesticīdi un citas skaitīgās vielas nedrīkst nonākt pārtikas produktos. Šis ar augu aizsardzības līdzekļu dokumentu mēs varēsim veikt efektīvu darbību. Un es priecājos, ka mēs pirmo reizi šodien esam nonākuši pie tā, ka mums ir skaidri kritēriji eh, par runāt par endokrīnajiem līdzekļiem. Un es ceru, ka komisija pēc četriem gadiem vēl attīstīs arī citus kritērijus. Es neesmu varbūt tik priecīga par to, ka Eiropas parlaments ir nonācis pie uh, lēmuma, uh, ka uh, bišu aizsardzība ir iekļauta kā kritērijas atļaujas izsniegšanai. Vācija un Francija tika izskatīti, izvērtēti zaudējumi, kas saistīti ar, ar bišu uh, postā iešanu uh, un uh, saistībā ar apateikšanu. Uh, uh ja tas tiktu noraidīts, tad tas uzlabotu kompromisu, eh, padomju jau ir devusi piekrišanu šim kompromisam, un vispārīgi mēs necenšamies īpaši pārstrādāt šo kopīgo kompromisu. Es priecājos, ka mēs varējām uzlabot jautājumu par neirotoksiskajām un imunotoksiskajām vielām. Uh, jo tad, kad eh, Eiropa apgalvo, ka tā ir uz zināšanām balstības sabiedrība, mēs nevaram pieļaut, ka neirotoksiskās vielas ietekmē eh, bērnus eh, un to smadzeņu attīstību dalība valstu tiesības netiks ierobežotas, un mēs esam labvēlīgi noskaņot runājot par elastīgumu lešanai tirgu šīm vielām. Eh, šis juridiskais pamats parāda, cik lielu nozīmi mēs piešķiram veselības jautājumiem, un mēs saglabājām izņēmumus ļoti ierobežojošā veidā, lai tie nebūtu izņēmumi, kas eh, pārvaldītu, bet drīzāk likumi kā tāda normas. Uh, Eh, iekļautas ir arī dzīvnieku aizsardzības normas šajā tekstā. Es priecājos, ka mēs varējām piešķirt lielāku caurskatāmību. Man būtu gribējies, lai komisija būtu nedaudz drosmīgāka, bet es ceru, ka ar uzlaboto pieju protokolam mēs varēsim nonākt pie elektroniskajām pasēm. Uh, Tas ir e, robežs staps e, vides un patērētā aizsardzības jomā. Es domāju, ka tas ir būtisks elements visā Eiropai kopumā. Šis lēmums vērsts uz to, e, lai mēs izvairītos no bīstamiem pesticīdiem, Un Eiropas Savienība ir sava veida pionieris runājot par veselības aizsardzību pasaules mērogā. Un es domāju, ka šī direktīva dot pievienoto vērtību mūsu pilsoņiem, kuri zinās, ka Eiropas Savienība ir patērētāja un veselības pusē un nepakļaujas rūpniecības prasībām, nemetoties tās priekšā ceļos. E, šeit visi būs ieguvēji, kas tas veicinās inovācijas un labākas kvalitātes produktus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikt uzreiz runājot par referentu runāšanas laikiem. Klāsas kundze runāja 5 minūtes, tas nozīmē, ka debašu noslēgumā jums ir palikusi tikai viena minūte, un Brejers kundze runāja 5,5 minūtes, tas nozīmē, ka Brejers kundze ir palikusi pusotra minūte. Un tagad dod vārdu Dimas kungam, kas runās komisijas vārdā. Lūdzu. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienējamās referents kundzes, vispirms es vēlētos izteikt savu atzinību klāsas un brajers kundzēm, kuras ir sagatavojusi ļoti labus ziņojumus. Vēl bez tam vēlētos pateikties Eiropas parlamenta vides, sabiedrības veselības un pārtiks drošības komitejai kuras, kura ir atbildīgā komiteja šo ziņojumu izstrādāšanā. Runājot par pamatdirektīvu pesticīdu ilgspējīgai lietošanai un runājot par regulu auga aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū, tad patreizajā situācijā mēs esam panākuši vienošanos, kuras pamatā ir vienošanās par to, ka komisijas sākotnējā teksta redakcija tiks pieņemta un patiesībā parlaments zināmos aspektos ir nācis klajā ar ambiciozākām prasībām. Protams, mēs visi apzināmies, ka Eiropas iedzīvotāji uztraucas par pesticīdiem, tāpēc ir svarīgi īstenot jau patreizējos likumdošanas aktus dzīvē, bet jau 2001. gadā tika pieņemts likumdošanas akts par auga aizsardzības līdzekļu, visindīgāko auga aizsardzības līdzekļu aizvietošanu ar citiem. Uh, un tomēr joprojām šie līdzekļi tiek izmantoti noteiktos Eiropas reģionos un ar patreizējo direktīvu komisija izsaka politisku gribu aizsargāt Eiropas Savienības iedzīvotājus un Eiropas dabu. Eiropas parlaments ir paveicis savu uzdevumu un padarījis direktīvu vēl ambiciozāku, nekā komisija sākumā bija paredzējusi. Ir dalība valsts, kuras pieprasa, lai tiktu izveidoti obligāti visās dalība valstīs rīcības plāni auga aizsardzības līdzekļu lošanās tirgu, īpaši runājot par vislielākā riska līdzekļiem. Patiesībā nebija viegli referentēm pārliecināt dalību valstis par šo pasākumu nepieciešamību par to, ka ir nepieciešams samazināt pesticīdu apjomu, jo pesticīdi noteikti ir riska faktors gan veselībai, gan dabai. Direktīva katrā ziņā nāks par labu gan sabiedrības veselības rādītājiem, gan arī Eiropas Savienības dabai, un komisija pilnībā var pieņemt iesniegtos grozījumus, un mēs uzskatām, ka gan regula, gan direktīva tiks pieņemta otrajā lasījumā. Paldies, saka priekšstādātājs kundze. Paldies, un tagad es dodu vārdu Vasilov kundzei. Brejers kundze un Klas kundze un eh, ēnu referentiem es vēlētos pateikties par konstruktīvo sadarbību. Vēlētos pateikties arī Francijas prezidentūrai un pilnīgi visiem, kuri ir piedalījušies ar saviem priekšlikumiem pieņemt šo, šos priekšlikumus otrajā lasī, lasējumā. Uh, Runājot par auga aizsardzības līdzekļiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un dārsaimniecībā, neaizmirsīsim, ka pesticīdu un auga aizsardzības līdzekļi ietekmē gan cilvēku veselību, gan dabu. Līdz šim šo līdzekļu lietošana ir tikusi likumdošanā atrunāta neadekvāti. Tāpēc komisija ir uzaicinājusi piedalīties sarunās visas iesaistītās puses no visiem sektoriem un nozarēm, jo patiesībā mūsu galvenā prioritāte bija un joprojām ir nodrošināt vislabāko, nodroši, vislabāko pieejamo aizsardzību gan iedzīvotāju veselībai, gan dzīvnieku labturībai. Šajā mūsu apņemšanās mēs esam vienoti ar visām institūcijām. Mēs uzskatām, ka ir iespējams uzlabot aizsardzību balstoties uz veselu virkni pasākumu. Vispirms ir jābūt skaidriem kritērijiem par to, kā tiks certificētas aktīvās vielas. Mēs uzskatām, ka gan ražotājiem, gan lietotājiem ir sīki jā apraksta, kā tiek izmantotas auga aizsardzības līdzekļi. Dalību valstu uzraudzības iestādēm ir stingri jāuzrauga gan tirgu palaišanas situācija, gan izmantošana. Un ir pilnībā jāizvairās no, dubult, no dubultas analīžu ņemšanas lopiem. Visbīstamākajiem produktiem ir jāizstrādā īpašas normas un komisija raudzīsies arī uz pieejamības aspektu alternatīviem produktiem, tādām vielām, kuras eh, tiek uzskatītas par ārkārtīgi bīstamām. Protams, ka mums ir jāmēģina izskatīt eh, drošības apsvērumi, un tomēr, kā kompromisa priekšlikumu, es vēlētos nākt klajā ar sekojošu tekstu redakciju riska izvērtējumam. Pārskatot eh, datu iesniegšanas prasības auga aizsardzības līdzekļiem, balstoties uz 8. punktu A, B un C punktiem, komisija īpaši uzmanību vērsīs uz tiem protokoliem, kuros tiek aprakstīta riska izvērtējums un kuros tiek ņemta vērā reālā ekspozīcija iz šiem produktiem īpaši ziedputekšņiem un nektāram. Šajā likumdošanas priekšlikumā ir jāņem vērā auga aizsardzības līdzekļu lietošana zināmos reģionos Eiropas Savienībā un noteikti ir jānāk par labu vidas prasībām un iedzīvotāju veselībai. Vēl bez tam mūsu teksta redakcijā ir pieminēta arī Lisabonas stratēģija. Būtu jāsamazina birokrātija. Piemēram, certifikācijas procedūrai ir jābūt īsākai un daudz efektīvākai. Vēl bez tam dalību valstis vairs nevarēs strādāt izolēti, jo ir paredzēta savstarpējās atzīšanas un certifikācijas procedūra, un tā ir jātiek padarītai par normu un nevis par izņēmumu. Tādējādi mēs izvairīsimies no iekšējā tirgus fragmentācijas un tādējādi mēs izvairīsimies no pārmērīgas pesticīdu lietošanas lauksaimniecībā. Vēl bez tam vēlētos uzsvērt, ka uh, ar priekšlikumu lielā mājā sasaucās arī pesticīdu ilgspējīgas lietošanas prasība. Tieši kā jau to pieminēja mans kolēģis Dimas kungs. Paldies! Paldies, komisārs kundzei, saka priekšsēdētājs kundze. Un tagad um, es dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Un pirmajais dod vārdu EPP Heniko Šokas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs uh, kundze, komisāra kungs, komisāra kundze. Uh, Vispirms paldies ziņotājām, komisijai, institūcijām, jo īpaši Francijas prezidentūrai, kur ir strādājusi pie šīm kompromisiem, kurš ir ļoti iz, līdzsvaroti eh, cilvēku veselībai un lauksaimniecības ražotājiem. Lauksaimniekiem eh, trīs zonu harmonizētā sistēma atvieglos eh, darbu un par šiem nelielajām, nelielo izmantošanu, ko paredz un garantē arī komisija, tas arī ļaus uh, laist tirgu šos uh, produktus uh, dārzkopībai līdz 2020. gadam. Tātad ir garantija mm, arī par šīm vielām, par endokrino sistēmu graujošiem un citādi kaitīgā vielām vairs netiks uh, laistas tirgu. Un tādējādi tas noteikti arī samazinās slimības un, un arī šo slimību sākni ar pesticīdiem jau zinātniski ir pierādīta, kā arī dažādas degeneratīvās slimības, kuru uh, izcelsme arī ir uh, šādējādi pierādīta. Ir arī ļoti svarīgs aspekts, proti uh, ievērot Uh, uh, bišu aizsardzības pasākums, un šeit komisija jau arī izteicās, un tomēr es gribētu zināt, vai komisija pārskatīs 2752, ņemot vērā šo aspektu, kuru jūs minējāt, un uzsvērsim arī m, mm, bioloģiskās cīņas metodi, un uh, šeit ir jāveic ļoti veiksmīga uh, pētniecības, pētniecības komercializācija, ko arī atbalstīja un finansēja komisija, un līdz ar to arī esmu ļoti apmierināta par uh, šo tekstu un dokumentu, kas paredz arī uh, um, konvenciālo pesticīdu ražotāju veiktos uh, pētījums un tam līdzīgi. Un arī šis uh, vidustermiņa ziņojums arī garantēs uzraudzību un arī nacionālās instances ceru arī pierādīs to, ka šis dokuments ir vērtīgs un efektīvs. Paldies! Paldies! Paldies, Anika kundze, Jorgensen kungs, uh, Stilas partija, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Komisijas priekšlikums, kad tas tika publiskots, patiesībā da, lielākajā Danijas avīzē tas izraisīja publikācijas, kurā tiek teikts, kurā eh, galvenais eh, uzsvars bija uz to, ka Eiropas Savienība apdraud Dānijas eh, pazemes ūdeņus. Līdz ar to tika runāts par to, ka Dānijas pazemes ūdeņi tiks piesārņoti, un ja komisijas sākotnējais priekšlikums tiktu bijis pieņems, tas nozīmē, ka Dānijā mēs varētu dubultot pesticīdu izmantošanas apjomus. Tas nozīmē, ka daudz no tiem pesticīdiem, no kuriem šobrīd mēs esam Dānijā atteikušies, uh, nonākt Dānijas tirgu un piesārņot Dānijas eh, iekšējos ūdeņus. Bet patiesībā ne tikai Dānijai būtu jāuztrauc par komisijas sākotnējo priekšlikumu. Es esmu izvēlējies Dāniju par piemēru, un tomēr ir daudz citas valsts, kuras arī vēlētos aizsargāt savu vidi, iedzīvotāju veselību, un patiesībā tā nedrīkst būt Eiropas Savienība, kura var valstīm piespiest izveidot aizsardzību situāciju. Līdz ar to es nevēlos šeit pārmest komisijai vai padomē, es vēlētos pārmest parlamentam, ka dalību valstis šobrīd nevar pateikt nē ne pesticīdiem, kurus tās nevēlas redzēt savā tirgū. Cits priecīgs pārsteigums man bija tas, ka šobrīd mēs esam aizlieguši izmantot visbīstamākās vielas noteiktos pesticīdos. Uh, Mēs esam eh, jau pieņēmuši rīču direktīvu pirms pāris eh, gadiem, un tur ir atrunātas visbīstamākās vielas, un mēs tās neatļaujam nedz ražot rotaļlietās, nedz elektroniskajos produktos, un tomēr šīs vielas joprojām tiek izmantotas pesticīdu ražošanai, kas gala beigās nonāk uz mūsu galda. Es uzskatu, ka situācija ir vispār nepieļaunama, un tāpēc ir jārunā par pesticīdiem. Uh, Trešā lieta, par kur vēlētos runāt, kas, manuprāt, arī ir pozitīva, ir tas, ka ir jāizveido rīcības plāni, kur katra dalība valsts varēs atrunāt, uh, to, kā tā izmantos pesticīdus gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Kvalitatīvi tādējādi, ka, protams, ir pesticīdi, kur ir bīstamāki par citiem, un tomēr mums ir jārunā arī par kvantitatīvo aspektu, jo jo vairāk mēs pesticīdus lietojam, jo vairāk tie nonāk mūsu gruntsūdeņos. Vēl bez tam vēlētos pateikt, un tas būs mans runas nobeigumā, ka mēs varētu darīt vēl vairāk. Piemēram, jaunās piemēram, jaunie pesticīdi, kur ietekmē bērnu smadzeņu attīstību. Es uzskatu, ka tas ir visbīstamākais. Vēl bez tam man ir ārkārtīgi skumji, ka šīs bīstamās vielas mēs neizņēmām laukā no, bīstam, no atļauto vielu saraksta, jo lobētāji ražotājiem pārliecināja, ka to nedrīkst darīt. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Tagad es dodu vārdu Laperūzes. Uh, kunga, kundzei četras minūtes lūdzu. Komisēr. Paldies priekšsādātājas kundzei, komisāra un kundzei. Dargie kolēģi, mēs esam nonākuši pie pesticīdu pakotnes pieņemšanas. Abi kompromisa teksti, kas tiks nodot, nu, likti uz balsojumu parlamentā, šķiet līdzsvaroti un pelnījuši, lai tos atbalstītu vairāku iemeslu dēļ. Pozitīvā virzība ražotājiem un lietotājiem ir būtiska. Uh, Atļauju saņemšana, balstoties uz dalījumu trijās zonās, savstarpējā atzīšana, tas ir būtiski. Uh, varbūt vēl vajadzētu vienu zonu, lai būtu lielāka atbilstība, bet uh, nu, šeit dalība valstis tam īsti nepiekrita. Uh, runājot par pārdevējiem un uh, lietotājiem, um, Tagad tā būs labāka zināšana par lietojumiem pesticīdu jomā, un tas dos iespējama virzību uz priekšu. Datu dalīšanās ar datiem, izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, tas viss ir būtiski. Runa ir arī par um, to, ka bīstamākās vielas tiks aizstātas ar mazāk kaitīgām. Uh, Un es nevaru uh, nepieminēt polemisko jautājumu par endokrīnajām vielām. Līdz šim nebija definīcijas. Nevienā likumdošanas tekstā šis jautājums netika aplūkots. Kompromisā komisijai tiek doti četri gadi, lai nāktu klajā ar priekšlikumiem, kas balstītu uz zinātniskajiem atzinumiem, eh, runājot par endokrīnajiem traucējumiem. Zinātniskie dati ļaus klasificēt produktus pēc to ietekmes un rūpniecībai dos uh, juridisko pamatu, kas balstīts uz zinātniskajiem atzinumiem. Tiek ņemti vērā arī jautājumi par bitēm un to nozīmi ekosistēmā. Es domāju, ka kompromisa formulējums un, un uh, Eiropas komisijas iesaistītība, tas ir būtisks solis uz priekšu. Aktīvo vielu ietekme uz bitēm tiks ņemta vērā, uh, tiks uh, ņemts vērā jautājums par putekšņiem un nektāru. Um, tika izteiktas šaubas par aktīvo vielu pieejamību. Uh, kompromisā paredzētais dalījums trijās zonās dod dalību valstīm iespēju atļaut uh, Eh, zināmas produktus, ir iespējams arī atkāpes. Runājot par nelielu apjomu izmantošanu, parlaments cīnījās par to, lai īsā laikā komisija nāktu klajā ar priekšlikumiem, lai izveidotu Eiropas uh, fondu. Uh, ir arī klauzula, kas ļaus izvērtēt šīs likumdošanas ietekmi uz lauksaimniecību, un visbeidzot, to atgādināja arī mani kolēģi jau, mēs aicinām pesticīdu ražotājus attīstīt jaunus efektīvus produktus, kas respektētu cilvēku veselību un vides aizsardzību. Noslēgumā atgādināšu, ka auga aizsardzības līdzekļi augiem ir medikamenti, un tā tad tie ir uh, jālieto apzinīgi un ierobežotā veidā. Uh, Eh, šie dokumenti īpaši pasvītro integrēto augu aizsardzību ilgspējīgai attīstībai un abi dokumenti garantēs līdzsvaru, veselības un vidas aizsardzību, kā arī produktu pieejamību lauksaimniekiem. Beigās gribētu paust savu prieku, ka man bija iespēja strādāt kopā ar jums, kolēģi, pie šī būtiskā jautājuma, kur mums bija savstarpēja saprašanās un laba sadarbība. Paldies un bravo abām referentēm, Klāsas kundze un Brēves kundze, kas uh, lieliski veda sarunas, meklējot kompromisu ar padomi. Paldies! Paldies, Laprūzes kundze! Un tagad došu vārdu uh, Nāciju Eiropas uh, grupas vārdā Eloda kungam trīs minūtes. President. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs šeit runājam par dokumentiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi lauksamniecībai un vidē, taču jārunā ir ļoti skaidri. Likumdevēji, kur ir identificējuši uh, problēmu šajā likumdošanas uh, procesā, ir to darījuši, lai nodrošinātu uh, veiksmīgu arī nākotnējā pārtiks piegāde. Es zinu, kāda ir pesticīdu lietošanas efekti un arī ļoti pieaugušies vēža skaits un arī. Uh, vidas piesārņošana un arī lauksaimnieku briesmas, kur ir visvairāk pakļautieši pesticīdu izmantošanai. Un likumdošanas mērķis ir aizsargāt mūsu pilsoņus, arī lauksaimniecību un vidi. Kā likumdevēji mums vienmēr ir jāmeklē uh, balans likumdošanas aktu izstrādē. Mēs var, nevaram tos uh, izstrādāt abstrakt. Un, um, mēs uh, izmantojām mūsu uh, riska izvērtēšanas pra, uh, um, pamatu un arī ietekmes novērtējumā nevarēja pateikt konkrēti, cik daudz vielu tiks aizliegts. Īrijai ir uh, īpašs uh, klimats un uh, mēs esam arī līdz ar to ļoti jūtīgi attiecībā uz dažādām uh, slimībām un 22 vielu aizliegšana uh, arī mazinās zinām skaitu produktu pieeju mūsu valstī. Un tad, ko mēs domājam par šo likumdošanas aktu pesticīdu, kas pašlaik ir pieejama tirgū? arī būs un paliks tirgu, līdz eh, atļauja viņas tirgot izbeigsies. Un ja mēs varam pierādīt, ka viela, kas ir eh, jāizņem no tirgu, ir nepieciešama, lai aizsargātu augu veselību un ka nav citu vielu, lai varētu tādējā to izmantot, tad to varēs vēl piecus gadus izmantot. Teorētiski tas varētu darboties, taču praksē mums ir jānodrošina, lai tas tiešām darbotos korekti. Mēs nevaram samazināt kopietnas uh, eh, produktivitāte, līdz ar to būtu mazāk konkurētspējīgi nekā citi. Mums ir eh, jāveicina inovācija, lai iegūtu daudz drošāks un jaunus produktus. Mums jau ir precedenti šajā, sāk, šajā ziņā. Esam izmantojuši daudz drošākus produktus produktus vīnogulai aizsardzībai visā pasaulē. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, protams, arī tas, kas tiek izdarīts uh, bišu aizsardzībai. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze gribu uh, aicināt uh, arī atbalstīt mūsu grupas um, grozījums un svītot 169. grozījumu. Mums ir jānodrošina nepieciešamā zinātniskā bāze endokrino sistēmu graujošajiem produktiem. Mēs nevaram aizstāt zinātnisko analīzi ar teoriju, kas nebalstās uz zinātniskiem pierādījumiem. Paldies, gudatie kolēģi, zaļo grupē Brejers kundze, referent divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu reaģēt uz klāsas kundzes ziņojumu un izmantošu iespēju, lai īsi atbildētu kolēģiem jums vajadzētu lasīt šo vienošanos. Mēs iesniedzām grozījumus, lai endokrīno sistēmu ietekmējošās vielas vairs nepaliktu vēl četrus gadus uh, tirgū. Gluži otrādi, jūs, uh, iespējams, ka jūs varat atsaukt savu grozījumu, jo tas ir vērsts gluži pretējā virzienā, nekā jūs teicāt. Tad, pesticīdu rūpniecība vēlētos, lai mēs nenoteiktu nekādus kritērijus. Protams, katram ir savas prasības. E, ja kāds vēlas palīdzēt e, pesticīdu rūpniecībai, tas ir viens, bet ja, tas, ja viņš vēlas dot pievienotā vērtību iedzīvotājiem, tas ir cits jautājums. Mēs pieņēmām visus lēmumus, lai aizsargātu e, iedzīvotājs Dānijas paraugs rāda, ka 20 gados viņiem izdevās samazināt par 50% pesticīdu patēriņu, un tas ietekmē ūdens kvalitāti un tas nenotiek, kaitējot lauksaimniekiem. Runājot par klāsas kundze ziņojumu, liels paldies par to. Jūs zināt, ka mūsu grupa vēlējās, lai mērķi būtu skaidrāki, nopelstie termiņi arī, bet neraugoties uz to, mēs ceram, ka tas rosinās dalību valstis um, iesaistīties konkurencē, uh, lai nu, tās vairāk ņemtu vērā vides aizsardzību, kas notiek citās valstīs. Protams, šeit ir noteikumi, kas vērsti uz tūmā, ārzemju tūmā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, lai, lai aizsargātu viņus, un lēmumi, kas palīdz pilsoņiem saņemt informāciju, uh, Eh, to vajadzētu izmantot arī, lai pēc iespējas lielāks Eiropas iedzīvotājs skaits eh, varētu piekļūt šiem datiem. Un es ceru, ka mums ar šo pasākumu jau izdosies palielināt savu skatāmību. Eh, paldies! Muzakjo kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies! Šie Noteikumi ir tādi, ka cīņa bija diezgan eh, strikta, parlaments iestājās par stingriem nos pasākumiem, bet bija arī stipra pretestība no padomjas puses. Un eh, bija arī ekonomiskās varas pārstāvi, kas mobilizēja spēkus. Eh, runa ir par vispārējais nozīmes pasākumiem, runa ir par patērētājiem, kas nedrīkst tikt ietekmēt no piesāņojuma vide, lauksaimnieki, kam ir droši jāstrādā un e, jānodrošina droši produkti. E, ir ķīmiskās vielas, kas kaitē klimatam, videi, lauksaimniekiem, un līdz ar to tas maksā ļoti dārgi Uh, ķīmiskie produkti ir saistīti ar veco modeli, kas ir saistīts ar kvalitāti, neņemot vērā, saistīts ar kvantitāti, neņemot vērā kvalitāti. Uh, un tas viss uh, maksā ļoti dārgi. Piedāvātie noteikumi iekļaujas vienkāršā, modernā lauksaimniecības modelī, kas ievēro pilsoņu, lauksaimnieku un lauksaimniecības intereses. Es atzīšu, ka mēs esam panākuši pozitīvu rezultātu darbā, pateicoties abu referenšu uzstājībai un visām um, debatēm ar padomjas pārstāvjiem. Mērķis samazināt pesticīdu lietošanu un to bīstamību ir iekļauts uh, valstu rīcības plānos, un ja prioritāte ir neķīmiskajai metodei, lai novērstu piesārņojumu, tostarp arī ūdens piesārņojumu, nepieciešams, lai dažādas dalībvalstis apzinātos savu atbildību attiecībā uz pesticīdu lietošanas samazinājumu. Kad nav alternatīvu vielu, eh, tad par to ir eh, jādara zināms sabiedrībai lai panāktu progresu, to starp informācijas sniegšanas jomā, piekļūstot informācijai arī internetā, mēs gribētu, lai mēs atsakāmies no trim stingrām zonām, bet tas tika saglabāts, ņemot vērā padomjas nostāju. Runa ir par būtiskiem noteikumiem arī cīņā ar kontrabandu un viltojumiem, kas ir bīstami. Mēs virzāmies uz priekšu un ceram, ka balsojums parlamentā neradīs negatīvu situāciju. Paldies! Paldies! Bloklanda minu, e, kungs pusotra minūte. Prieksēdētāja skundze, runājot par augu aizsardzības līdzekļu un pesticīdiem, patiesībā vienmēr būs e, jāmēģina atrast līdzsvars starp to, kas ir labs un slikts, tātad cik viņi ir efektīvi un kā viņi ietekmē dabu un veselību. Bet atcerēsimies vienu lietu. Lauksaimniecība nevar iztikt bez augu, apkar, augu aizsardzības līdzekļiem. Es uzskatu, ka galvenais uzdevums politiķiem būtu sekojoši. Mums ir jāmēģina rak šis līdzsvars starp lauksamniecību un vidas aizsardzību. Es domāju, ka kompromisa priekšlikumi ir ārkārtīgi veiksmīgi un tos arī atbalstīšu. Man ļoti veiksmīgs liekas arī risinājums, ka mēs esam saglabājuši riska samazināšanas aspektu, vienkārši atsakoties no pesticīdu daudzuma samazināšanām. Tātad pesticīdiem ir jābūt ar mazāku risku. Uh, Mēs, protams, varam cerēt, ka pesticīdu apjoms samazināsies lauksaimniecībā, un tomēr mums ir jāsamazina arī to kaitīgums. Man arī vēl priecē tas, ka noteikumu normas tirgu nav tik restriktīvas, kādas komisija tās vēlējās redzēt. Protams, ka mēs esam nākuši klajā ar kompromisu priekšlikumiem, un tomēr mēs nedrīkstam lielā mērā ietekmēt lauksaimniecību negatīvi. Varētos pateikties visiem, kuri piedalījās šī rezultāta sasniegšanā. Paldies, saka priekšstādātais kundze. E, tagad es dodu vārdu Motas kungam. <clears throat> Paldies, e, priekšstādātais kundze. Runājot par Dienvidu Austrum Anglijas eh, reģioniem, tad eh, iedzīvotāji šo komisijas priekšlikumu uzskata par katastrofālu. Tas novedīs pie zemākām ražām, tas novedīs pie augstākām cenām un pavērs ceļu tirgu ieplūst tādiem produktiem, kuri nav tik veiksmīgi kā Eiropā audzētie. Mēs zaudēsim darba vietas, būs tādas zemnieku saimniecības un fermas, kuras būs spiestas slēgt savas aktivitātes, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tāda attīstība notiks manā vēlēšana iecirknī. Jo e, mēs runājam par pamatsubstancēm, pesticīdos, un es uzskatu, ka ļoti daudzās valstīs nav ticis veikts adekvāts seku izvērtējums. Tajā skaitā arī Anglijā tas nav bijis adekvāts. Mēs runājam par riskiem, mēs runājam par bīstamību. Ja jūs bīstamību izvēlēsieties par galveno kritēriju, tad lūdzu nedzeriet kafiju un lūdzu eh, neizmantojiet benzīnu jūsu mašīnā. Es uzskatu, ka mēs zaudēsim bioloģisko daudzveidību, mēs zaudēsim integrētas programmas un jau šobrīd integrētajā lauksaimniecībā pesticīdu uh, izmantošana ir samazināta. Jūs šeit runājat par pesticīdu kvalitāti, ne kvantitāti, bet jums nav tiesības sagraut Lielbritānijas lauksaimniecības tās nozars, kuras eh, šobrīd plaukst, bet eh, šeit mēs dzirdējām par dāņiem, kuri arī ir nobežījušies. Paldies, saka priekšstādētājs kundze, tagad es dodu vārdu <clears throat> Tīsen kungam kas runās eh, nākamās grupas. Kurt. Mūsu referenti ir daudz strādājuši, un mēs atbalstām šo darbu. Vispirms jau tāpēc, ka tie ir ambiciozi mērķi veselības un vidas aizsardzības jomā, un arī tāpēc, ka tas viss iekļaujas racionālā kontekstā ekonomikā, vienlaikus nodrošinot lauksaimniecības ilgspējību Eiropas Savienībā. Kā vienmēr, kompromisā ir kaut kas jādod un kaut kas jāņem. Ir daži kritēriji, kas varbūt man nepatīk. Es būtu devusi priekšroku atlasēji balstoties uz riska analīzi, bet es atzīstu, ka nu nevienmēr tas ir iespējams. Runājot par pozitīvajiem aspektiem, vispirms gribu pasvītrot to, ka dalību valstīm ir manevra iespējas, lai diskutētu par apjomu samazināšanu. Otrakārt ir sadalījums trijās zonās Eiropas Savienībā, un tas mūs vairāk tuvina vienotam tirgum, un tas arī ir svarīgi runājot par labāku kultūra augu aizsardzību. Treškārt ir manevra iespējas dalību valstīm, runājot par lēmumiem attiecībā uz ūdeni, un ir arī iespēja atvieglot nelielu šo vielu izmantošanu. Dalība valstīs, kur ir nelielas uh, platības, ir būtiskas bažas, un es ceru, ka tam būs piešķirts pietiekams finansējums. Priekšsādātājs kundze, cik vien iespējams, protams, jācenšas nonākt pie ilgspējīgas un rentablas lauksaimniecības. Uh, Un, ja mums izdosies nonākt pie profesionālas un labi informētas izmantošanas, un ja tad mēs nonāksim pie lauksaimniecības, kas ir konkurēt spējīga pasaules līmenī, tad tas būs līdzsvarots pieejams. Paldies! Paldies Tīsenas kundzei! Ferēras kundze! priekšsādātājs kundze, komisāra kungs, komisāra kundze. Vispirms gribu pateikties referentēm. Mēs apzināmies šodien, ka auga aizsardzības uh, produkti ats, bieži vien atstāja ļoti negatīvu ietekmi uz veselību un vidi. Tāpēc uh, likumdošanai, kas uh, tiks eh, piemērota, ir eh, jāpievieno arī izvērtēšanas iespējas runāt par dažādu pesticīdu izmantošanu, ņemot vērā to ietekmi uz eh, lietotājiem un viņu ģimenēm, neaizmirstot patērētājus dažādos reģionos mēs konstatējam ļoti ātru dažādu vēža veidu palielināšanos. Lietotāji, to starp lauksaimnieki, šajā ziņā ļoti skati. Un tas ir būtisks veselības jautājums, bet, protams, ir jautājums arī par ietekmi uz vidi. Mēs zinām negatīvo ietekmi, kāda ir dažiem uh, ķīmiskajiem produktiem uz pazemes ūdeņiem, un es domāju, ka eh, skatīt e, valstu līmenī jautājumu par buferzonām, tas nebūtu pietiekami. Es domāju, ka komisijai šajā jautājumā vajadzētu būt ļoti piesardzīgai. Šodien mēs konstatējam augsnes erozijas palielināšanos, kas varētu apšaubīt eh, daudz zemju izmantošanu Eiropas Savienībā nākamajās desmit, desmitgadēs. Eh, to auglība pazeminās. Eiropas Savienība rēģē, tas ir labi, bet ir vajadzīgs palīdzēt lauksaimniekiem, samazinot un pat uh, neizmantojot vispār kaitīgos pesticīdus. Kopējai lauksaimniecības politikā jāintegrē šie mērķi un uh, jāņem vērā arī saiknes starp uh, eh, kvalitāti produkcijas kvalitāti un lauksaimniecību kā tādu. Uh, pētījumi agronomijā, ekotoksikoloģijā, tie ir jādod eh, kā pamats jaunu eh, līdzekļu radīšanai un izmantošanai. Un noslēgumā gribētu teikt, eh, minot filmu, kas nesen ir nākusi klajā un saucas Rīt mēs varbūt varēsim tikt apsūdzēti. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs eh, Dvēl Murko, pusotra eh, minūte. Es gribētu piekrist tiem, kuri uzskata, ka otrajā lasījumā ir labi līdzsvarots kompromiss, ņemot vērā jautājumu sarežģītību. Un ir redzams veids, kā mēs varam tālāk uzlabot eh, lietas, eh, gatavojot eh, labākus un drošākus instrumentus, un ir pietiekami elastīgs, lai varat izvarīties no situācijām, kurā atsevišķu pesticīdu aizliegums galā rezultātā Eh, mazinātu lauksaimniecības produktu konkurētspēju. Un it īpaši es gribu apsveikt eh, uzlabojumu sākotnējiem komisijas priekšlikumam, lai, lai izvairītos no teistu dubultošanās un varētu eh, to attiecināt arī uz Eh, pārbaudēm ar dzīvniekiem. Tāpat arī es gribētu norādīt uz tādiem jautājumiem kā datu reģistrēšanas prasībām, kas šobrīd tiek pār, eh, pārskatīts, un pat ja pesticīdi salīdzinām ar ķīmiskām citām vielām, tiek uzskatīti par toksiskiem un ir toksiski, un tāpēc to drošības izvērtējums ir īpašgadījums. Tas nenozīmē, ka uh, atkārtotam pārbaudēm uz dzīvniekiem būtu jānotiek, vai arī, ka zinātniskās zinības nevarētu tikt attīstītas tālāk, lai varētu identificēt tālākus, tālāku ietekmi un tālāku potenciālu samazināšanu dzīvnieku testēšanā, kas būs iespējams nākotnē. Un ir jāatzīmē arī tas, ka jauno lauksaimniecības pesticīdu attīstība un reģistrēšana e, var tikt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 gadījumā gribētu atgādināt jums, ka daudzās valstīs pesticīdi tiek uzglabāti bīstamās vietās gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Domāju, ka bez Eiropas Savienības palīdzības mēs to nevarēsim nabadzīgākās valstīs atrisināt. Sabalansēta pesticīdu lietošana ir ārkārtīgi svarīga. Mums jāinformē to lietotāji, jāapmāc to lietotāji, kā arī jāpalīdz tiem saprast šīs problēmas būtību Pesticīdi ļoti bieži tiek izmantot pārliekos daudzumos, nesamērojot to ar vajadzībām. Tas īpaši attiecās uz maziem lietotājiem, kam nav agrotehniskās zināšanas pietiekamā līmenī. Ir svarīgi, kā pesticīdi tiek komercializēti, Mums ir nepieciešama zinātniska pētījuma par šo jautājumu, un mums ir jāpievēršas tām darbībām, kas varētu ierobežot to iespaidu uz vidi un veselību. Gribētu pateikties ziņotājiem, referentiem par šo uh, lietu. Domāju, ka šīs direktīvas būs ārkārtīgi svarīgas, ja tās tiks efektīvi izmantotas uh, lauksaimnieciskajā praksē. Paldies, Stāskungs! Paldies, priekšsēdētāj kungs! direktīva par pesticīdu izmantošanu ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas punkts. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums saistībā ar cilvēku tiesībām. Mums ir divi kompromisi, runājot par padomi un komisiju. Esam gatavi atbalstīt šo tekstu, taču vēlētos panākt labākus rezultātus. Man tiešām ļoti pārsteidza pieeja no pesticīdu un lauksaimniecības eh, rūpniecības puses. Mēs gribētu celt aizsardzību cilvēkiem un videi šai ziņā, un to mēs varētu darīt ar inovāciju palīdzību. Tas, ko izsaka ka fermeru uh, lobijs, ka pesticīdi lēnām pazudīs, tas nav pieņemams. 90% no produktiem nepazudīs šajā gadījumā. Mums ir pienākums nodrošināt aizsardzību sabiedriskai veselībai sevišķi tām vielām, kas ir mutaģēnisks un kas var mainīt DNA, DNS kompromisi manā izpratnē būtu pieņemami visiem lauksaimniekiem attiecībā uz atsevišķiem sektoriem, kas varētu tikt apdraudēti, tiem tiks dots uh, specifisks laika termiņš, kad to varētu domāt, ka šis dokuments ir sabalansēts. Paldies! Pusotra minūte McDonalda kundzei. Paldies! Ir daudz piemēru labai vidas politikai visā Eiropas Savienībā, un ir arī daudz piemēru, kur birokrātiski soļi no Eiropas Savienības puses ierobežo mūsu ekonomiku, dzīvesveidu un ilgtspēju. Domāju, šī pakete vairāk piedaras otrai daļai. Man rada bailes tas, ka es uztraucos ne tik daudz par industriju, par rūpniecību, tāpat kā paši fermeri. Fermeriem tiešām ir jārūpējas par savu veselību daudz vairāk nekā citiem. Šī pakete neizceļas ar zinātnisku precizitāti, kas varētu palīdzēt mūsu ekonomikai. Nav arī izvērtējumi iespaidam uz vidi, uz veselību, uz ekonomiku, uz lauku ilgtspēju, un es domāju, ka tas nav izdarīts pietiekamā līmenī. Paketē, manuprāt, būs pretējais iespējas plānotajam. Mēģinājums veidot ilgtspējīgāku lauku attīstību, manuprāt, netiks ietekmēts pozitīvajā variantā. Esmu uzmanīgi klausies uz argumentiem, kurus izsaka fermeri īrijā un domāju, ka viņiem ir cēloņi, viņiem ir nopietni plāni uztraukties par šiem jautājumiem. Nedomāju, ka labojumi īpaši uzlabo šo ieteikumu, domāju, ka daudz vairāk ir nepieciešama grozījuma, lai šī pakete atbilstu prasītajam. Paldies! Pusotra minūte. Lundgren kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varbūt eh, ne visi ir tik skeptiskais. Runāsim par, par eh, ziņojumu, par tā atbalstīšanu. Šeit ir runa par eh, pārobežu problēmu. Un Parasti priekšlikumi ir pārāk birokrātiski, taču šodien tā nav. Ar šo priekšlikumu mēs mēģinām izvairīties no birokrātijas, un referents ir uz pareizā ceļa. Tas ir nepieciešams ar kontroli. Visas eh, toksiskās eh, vielas ir, to izmantošana ir jāsakārto, tieši tāpat kā mēs e, sakārtojam tabaks e, un alkoholisku izstrādājumu lietošanu. Un tāpat arī nepieciešami vēl stingrāk aizliegumi, taču tie izstrādājumi, kas jau ir atļauti šeit, nav Eh, atkārtot iekļaut. Ir jāizturās ļoti stingri pret visiem toksiskajiem produktiem. Eh, kolēģi jau runāja par to risku, ko varētu izraisīt stingri noteikumi Eiropas Savienībā. Un tādajādi cilvēki var iegādāties izstrādājumus, kas ir ražot ārpus Eiropas Savienības. Es to nebūtu negribu atbalstīt. Es atbalstu šo ziņojumu un šo lielisko eh, ziņojumu. Paldies! Es neredzu kolēģi Vaizi un es dodu vārdu Francoāzai Grostetai. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt mūsu referentus un apsveikt vienošanos, kas ir panākta pateicoties referentu darbam un arī pie kā ir strādājusi Eiropas eh, komisija un padomi. Manuprāt, šī ir vienošanās, kas ir ārkārtīgi nozīmīga. Šis, šī vienošanās ir līdzsvarot, kurās ir ņemtas vērā visu pušu interesi, tas nozīmē patērētāju eh, interešu aizsardzība, veselības aizsardzība un runājot par pesticīdiem, tad, kad patērētājs ir noraizējies par to, ka pesticīdu atliekas varētu piesārņot eh, graudaugus, augļus, E, pārtiku vispār. Ar kancerigēnām vai ģenētiski toksiskām vielām šie jautājumi tik tiešām svarīgi. Apkārtējās vidas aizsardzība un bioloģiskā daudzveidība, ņemot vērā arī bišu problēmas, ūdens aizsardzība, mūsu augšņa aizsardzība, arī lauksaimniecībā strādājošo aizsardzību. Šo strādājošo, kur ir, uz kuriem pirmajiem attiecas pesticīdu izmantošana un kuri ar gandarījumu vēros eh, regulas ieviešanu, procedūras vienkāršošanu un, protams, arī iespēju vienmēr izmantot atsevišķas ķīmiskas vielas, jo tās ir nepieciešams lauksaimniecībā, bet tādā lauksaimniecībā, kur mēs vēlamies veidot eh, noturīgu. Un arī pienākumu ķīmiskai rūpniecībai rast alternatīvas risinājumus un ar šo ķīmisko rūpniecību, kāda ir nepieciešama lauksaimniecībai, bet kurā ir pilnīgi noteikti jāmeklē alternatīvi risinājumi. No šiem tekstiem vairāk mēs nevarēsim e, jaukt iedzienus briesmas un risks. Protams, pesticīdi pilnīgi acīm redzami ir bīstami, bet arī mums ir skaidri jānosaka, vai tas rada risku profesionāļiem, patērētājiem un apkārtējai videi. Un ir nepieciešams iztenot labus profesionāļu izglītošanu, arī sabiedrības izglītošanu, labas prakses izmantošanu. Noslēgumā es gribu sacīt, ka ir pilnīgi noteikti jāharmonizē importu kontroli kontroli, jo mēs nevaram pieprasīt no lauksaimniekiem atsevišķas lietas un turpināt ievest Eiropas Savienībā eh, produktus, izstrādājumus, kuri nerespektē mūsu likumdošanu, tādējādi varētu rasties ne, eh, nelegāls, nelikumīgs konkurences risks. Paldies, un tālāk uz pusotru minūti Vaisa kungs. Madam Chairman, thank you. Paldies, priekšsētāji jūtu aiz, atvainojiet, ka es aizjausies, man jāvaino Air France, jo viņi man izmet no reisa viena. Es īsti nezinu, kas notiek, bet man šeit notiekoši atgādina Vladimir Iļiču Ļeņinu. Viens no viņu slavenīgajiem citātiem ir sliktāk ir labāk. Un uzsākot pēdējo sešu mēnešu darbību šajā vietā, man šķiet, ka šis citāts piepildās. Mēs šķiet virzamies uz sliktāko, ko uzskatām par labāko vismaz no manas skatu punktu, jo drīz vien cilvēki apzināsies, cik ES nopietni ietekmē cilvēku ienākumus un viņu ikdienu, un bez tā viņi varētu labāk izdzīvot. Šeit mēs netiekam ņem vērā risku, un es jau vēlos pateikt, ka jau pastāv risks, un jau ir uh, vielas, kas ir mums kaitīgas. Ja jūs ievietot šādus noteikumus, tad pārtiks cenas ir īpaši Eiropas Savienībā kļūs vēl arvien augstākas, lauksaimnieki bankrutēs, un līdz ar to mēs vēlētos pretities šim. Un ja jūs šādu pieņemsiet, tad mēs uh, Lielbritānijā, ka tās viņā mēģināsim izstāties no Eiropas Savienības. Paldies. Tālāk divas minūtes Korbī kundzei. Paldies, priekšētāji. Es arī vēlos pateikties referentiem un ēnu referentiem. Manuprāt, kompromiss, ko jūs piedāvājat, ir ļoti labs, un tas mums visiem ir nepieciešams. Katrā ziņā pesticīdi ir ļoti nozīmīgi, lai apkarotu dažādas augu slimības un kaitēkļus, bet tai pašā laikā mums ir jānodrošina, ka mēs nodrošinām tīru vidi, kas ir ļoti būtiski, lai neapdraudēt cilvēku veselību. Tas ir viens veids, kā mēs varam mazināt šo plaisu starp tradicionālo lauksaimniecību un e, vidē draudzīgo organisko ekoloģisko lauksaimniecību. Ir vairāk nozīmīgi jautājumi. Pirmkārt, vairākas vispīstamākās vielas tiks aizliegtas. Ir pieejama iespējams atkāpes tādos gadījumos, kad šajām vielām nav nekādu alternatīvu. Tas nozīmē ka mēs neapdraudēsim lauksaimnieku darbību. Un otrkārt, šis likumdošanas akts nodrošina dažādas pamudinājumus, lai ilgspējīgas pesticīdus varētu izmantot, un tīpaši tos varētu izmantot mazie ražotāji. Un tas ir tīpaši svarīgi cilvēkiem, kas uh, audzē, piemēram, pupas vai abolas vai ko tādu. Daudzi uztraucās, ka nelieli šādi projekti varētu tikt apdraudāt šīs tiesību aktu rezultātā, bet kurš otrādi mēs ar to šos ražotājus aizsargājam. Mēs izveidojam īpašus fondus, lai veicinātu uh, izpēti attiecībā uz vidējiem un maziem ražotājiem. Un treškārt mēs esam ieviesuši plānu, lai pētītu, kāds ir risks saistībā ķīmisku vielu lietošanu visā Eiropas Savienībā un it īpaši jūtīgās vietās, piemēram, pie skolu apkaimē šādu vielu lietošana tiks samazināta. Un pakāpeniski mēs izmantojam pasākumus, kas nāks par labu cilvēku veselībai un vidē. Būtībā es vēlētos, lai tiktu pilnībā aizliegtas toksiskas vielas, kas var ļoti nepatīkami ietekmēt veidu, kā darbojas cilvēka organisms. Paldies! Frederik Rīs. Bet... Paldies, pusotra minūte, trīs. Nākošais runātājs Frederika Rīs, paldies priekšsēdētāji, izgrēvēt apsveikt vienošanos, ko panāca eh, padoma komisija un mūsu referenti par šo pesticīdu jautājumu. Un tas viss ļoti intensīva lo, slobēšanas klimatā pēc intensīvām debatēm, tā skaitā Lielbritānijā un Īrijā. Likumdošanas paketi, kurā tiek ņemt vērā apkārtējās eh, vidas problē, aizsardzības problēmas un patērētāja intereses. Ir jāpaturprāt arī tas, kā. Jā, atsevi, kā atsevišķām ķīmiskām eh, molekulām ir ārkārtīgi liela nozīme. Un eh, mums arī jāņem vērā tas, ka ar, mēs varam pakļaut eh, lielu iedzīvotāju daļu nozīmīgam, nozīmīgiem veselības riskiem ietekmējot endokrīnās, eh, viņa endokrīnās sistēmas, tāpat arī šeit var būt eh, kancerogēnas vielas, un tādā veidā var izveidot eh, veselu ķīmisko vielu kokteili. Un ir nepieciešamas izmaiņas Un ja kompromiss tiks pieņemts mūsu plenārsēdē, tādā gadījumā tiks izveidota e, realistiska un saprātīga pesticīdu politika, tāpēc ka Eiropieši vēlas tieši tāpat kā mēs tikt vaļā no bīstamiem produktiem, tie vēlas atsacīties no izsmidzināšanas no gaisa un e, veidot visu realistiski, jo tāpat ir jāņem vērā tas, ka divas trešdaļas ķīmisko vielu tirgu ir drošas un ir saņēmušas desmit gadu izmantošanas atļauju, kas ir atjaunojums, un arī ražotājiem nav nekāda iemesla bažīties. Es eh, gribu piekrist, ka šī pesticīdu pakete ir pietiekami moderna, tajā pašā laikā tā ir jauna lauksainicības politika eh, Eiropā, kurā būtu mazāk, bet labāku pesticīdu. Paldies, un tagad uz vienu minūti Kuzmika kungs. Paldies, priekšsētāji un komisāri. Runājot par ilgspējīgu pesticīdu izmantošanu un augaisardzības līdzekļu izmantošanu, es vēlos piesaistīt jūsu uzmanību trīs jautājumiem. Pirmkārt, mēs runājam tikai par divām posmiem ķīmikālī lietošanā, proti pielietošanā un laišanā tirgu, bet mēs nerunājam par šādu produktu atsaukšanu un to atkārtot pārstrādi. Polijā mēs saskatām nepieciešamību finansiāli atbalstīt tieši trešo posmu, lai vietējās varas iestādes varētu efektīvi izmantot šos produktus vai arī padarīt tos nekaitīgus. Turklāt nepieciešams nodrošināt, ka tieši dalībvalstis var izlemt par to, kā izmantot un pārdot produktus savos tirgos. Un treškārt vēlos paust savu pārliecību, ka risinājumi, par kuriem mēs šeit runājam, nodrošinās vienādas spēles noteikumus visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Paldies! Aina minūte, Falkti. Paldies! Un tagad uz vienu minūti Žuidie Granmezona. Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojumi priekšlikumi ir virzība pa pareizo ceļu, un es apsveicu referentes. Ja, kā komisija norāda, posticija attiecas lielā mērā uz kopīgo lauksaimniecības politiku, tomēr ir svarīgi arī tas, ka šādai direktīvai ir ar jāņem vērā veselības aizsardzību un apkārtējā vidē. Mēs to nevaram reducēt tikai uz tirgus vai konkurētspējas harmonizēšanu. Un es gribu tagad pieminēt Francijas eh, ultraperifēros reģionus Martiniku un Guadalupu, kuru gad, Martinikas gadījumā 20% augšņu, 20% eh, tātad eh, salas virsmas, jeb 1000 kvadrātkilometru, tie ir piesārņoti uz nenoteiktu laiku ar nezināmas ķīmiskas vielas molekulām. Ir piesārņots ne tikai augsnes, bet arī citas virsmas, arī jūras ūdens un pazemes ūdeņi. Tas ietekmē mūsu ekonomiku negatīvi un ietekmē mūsu ves, eh, sabiedrības veselību. Un kamēr nav pārāk vēlu, es gribētu parlamentam eh, pētīt Martinikas gadījumu, kas Francija ir ļoti labi zināms. Ir ļoti labi, ka šo direktīvu tiek samazināta ķīmisko pesticīdu izmantošana, gan veicinot noturīgas alternatīvas risinājumus, kā piemēram bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskie pesticīdi. Un arī neaizmirsīsim, to arī mēs esam pieminējuši, ka eh, pest, pesticīdi negatīvi ietekmē arī bites un tāpat arī eh, ne visas eh, ne visas valstis piemēro šādu pesticīdu politiku. Paldies, un nākošais runātājs uz vienu minūti Sinots. Mums šeit nav kopīgas vēlmes aizsargāt veselību, bet mums jāatcerās, ka lauksaimniekiem ir jāsaka ražo šīs pārtiks produkti, kas mūsu veselības stiprina. Es nāku no valsts, kur mūsu lauksaimnieki bieži jāsacien ar sēnīšu inf infest, infekcijām. Un šīs infekcijas ir ļoti svarīgas, jo tās tik vienkārši nepāriet. Un, ja tās netiktu apkārtot, apkarots, tad īrijā, piemēram, kartupeļs nemaz nevarētu audzēt bet tam jau ir papildus ietekme. Mūsu pašsaņas līdzekļos jau ir redzami raksti, kas atbalsta ģenetiski modificētu kartupeļu audzēšanu, ņemot vērā, ka Eiropas Savienība iebilst par pesticīdu lietošanu, kas vairāk ietekmētu vidi atbildīgi izmantot pesticīdus, kā to īrijas lauksaimnieki var izmantot šos ģenētiski modificētos augus. Mēs esam dzirdējuši, ka šie modificētie augi var mainīt uh, DNS struktūru, un līdz ar to ir nepieciešams sākt ar pilnu ietekmes novērtējumu. Paldies! Paldies. Tagad uz vienu minūti Ferdinands Lerošinēls. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc trilogu starp padomu komisiju un parlamentu pieņem, 18. Eh, decembrī pieņemtais teksts par pesticīdu paketi šķiet līdzsvarots un tiek ņemtas vērā gan lauksaimnieciku intereses, gan arī nepieciešamība aizsargāt eh, apkārtējo vidi, skaitā aizsargājumās zonas. Un es apsveicu panākto rezultātu, kas dosies pie lauksaimniekiem, turpināt viņu ekonomiskās aktivitātes eh, tajā pašā laikā pilnīgi neizskaužot eh, pesticīdus un e, reglamentētos fitosanitāros produktus. Tāpat arī es gribu norādīt, ka manā reģionā, Normandijā, augļkopība un eh, lauksaimniecības, eh, lauksaimniecība visumā ir saskārsies ar problēmām un arī bija ļoti ilgs neskaidrība eh, periods gan lauksaimniecības politikā, gan budžeta ziņā. Un tādajādi mēs esam guvuši jaunu darba instrumentu, darba rīku, kā arī iespējas labāk saglabāt ainavas un saskaroties arī arī ar atsevišķu vidas aizsargātāju rūpējamies, esam devuši uz, uzvaru veselajam eh, saprātam. Nākošais runās Vaisgerberē. Eh, Priekšētājs kundze, cienējamie kolēģi, rīt mēs balsosim par jaunu tiesību aktu par auga aizsardzību, un šis temats ir izraisījis lielu interesi sabiedrībā, un mēs redzam, ka arī parlamentā debats ir ļoti intensīvs. Mēs visi vēlamies uh, ēst pārtiku, kas ir veselīga un raudzēt mūsu reģionos, turklāt pārdot par saprātīgu cenu un nav apdraudēti izmantojot pesticīdus. Un trilogs mums ir nodrošinājums priekšnosacījums šādas situācijas realizēšanai. Šīs jaunais tiesība akts ir progresīvs, lai nodrošinātu labāku aizsardzības politiku. Mums ir jauni kritēriji, kas kalpoja par pamatu mūsu pārdomām un tie ir balstīti arī uz zinātniskiem faktiem, un tas mūs atviegloja iespēju debatēt, un mēs, manuprāt, esam sasnieguši lielu progresu šajā jomā. Un 80% no mūsu saudzētajiem augiem tiks ietekmēti ar šo tiesību aktu, un visi produkti, kas apdaud patērētāju veselību un sabiedrības veselību, un tas ir balstīts uz zinātniskiem faktiem, mēs, mēs nodrošināsim, ka lauksaimnieki varēs audzēt pārtika, kas būs veselīga un netiks izmantotas bīstamas ķimikālijas. Mēs licences un produktus neizveido 27 dažādas licencēšanas sistēmas, bet izmantojot trīs šādas sistēmas, būs apusē atzīšanas starp dažādām zonām un jaunais tiesību akts nodošanās harmonizācija, kas jau ilgāku laiku tiek pieprasīta un ar šo tiesību aktu mēs nodošam augstāku aizsardzību patērētājiem un neapdraudam ilgspējīgu lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Līdz ar to mums ir kopīgais, kopējais tirgus, mums ir kopēji nosacījumi, un tas ir liels progress un liels solis uz priekšu arī, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un tas ir par labu gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem. Divas minūtes ar Buku kundzei. Doamna președinte, utilizarea produselor fitosanitare. Paldies priekšsētāji fitosanitāro produktu izmantošanu saskaņā ar efektīvām lauksaimniecības praksēm ir nozīmīga nozīmīgs process, lai nu, saražot pietiekam daudz pārtikas patērētājiem un aizsargātu vidi. Samazinot riskus, kas saistīti ar pesticīdu lietošanu, ir nozīmīgi daļa ilgspējīgas lauksaimniecības sistēmā. Augsts pesticīdu līmenis pārtikā, ko izmanto Eiropas Savienībā, norāda uz to, ka mēs esam atkarīgi no šādiem produktiem, un lai gan tie ir nepieciešami, lai efektīvi ražotu šo produkciju, tas var negatīvi ietekmēt sabiedrības veselību. Un dažas dalībvalsts, to starp Rumānija, ir jācīnās ar ļoti smagām slimībām, un šķiet, ka labākais veids, kā apkarot dažādas kaitēkļus, ir izmantot pesticīdus. Un šī doma, ka mēs varētu izmantot pareizu pārvaldību un pareizu riska pārvaldību, varētu ļaut mums izmantot šos produktus pareizā veidā, ņemot vērā vidas prasības un aizsargāt arī sabiedrības veselību un samazināt mūsu atkarību no šādiem produktiem. Lielais skaitlēkļu skaits, kas ir novērojams Rumānijas lauksaimniecības zemēs, nozīmē, ka mums ir jāizmanto miglošana un kad direktīva stāsies spēkā, miglošana tiks būs iespējama tikai tad, ja nebūs citu alternatīvu kaitēkļu apkarošanai, lai aizsargātu vidu. Mani apmierina kompromisa rezultāts, un šo kompromisu atbalsta lielākā daļa politisko grupu, un tas ļauj mums izmantot pietiekamu apjomu, lai nodrošinātu konkurēt spēju Eiropas lauksaimniekiem un lai nodrošinātu labāku aizsardzību videi un patērētājiem. Paldies! Paldies! Olga Krāmer. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pesticīdi vienmēr būs svarīgi lauksaimniecībā. Mēs runājam par minimāliem līmeņiem, taču mēs gribam saglabāt gan labu uh, lauksaimniecību, gan labus resursus, gan labu pārtiku. Tātad mums ir jādomā par to racionāli. Parlamenta racionālais viedoklis ir tāds, ka plaša pesticīdu aizliekšana nozīmē, ka celsies cenas, samazināsies lauksaimniecības produkcija, uh, domāju, ka vairāk vai mazāk pieņemams risinājums ir atrasts trialogā. Mēs saglabājam galveno, dodam dažādus izņēmumus, ir arī daudz labi kompromisi, un mēs, protams, nevaram zināt, kādas būs endokrīna aktīvās vielas, tas, tas ir jādefinē komisijai. Pretējā gadījumā mēs tā esam pārāk plaši, ņemot vērā piesardzības principu. Un tad mēs nevarēsim ievērot šo vienošanos. Očakovski kungs, paldies! Mēs tagad beidzam darbu ieviešam kārtību jautājumos, kas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēka veselībai. Domāju, ka kompromiss ir ļoti labi un ierobežojumi ir nepieciešami, aizsargājot cilvēku veselību, bet nesagraujot Eiropas lauksaimniecības attīstību. Atcerēsimies, ka katra izmaiņa rada izmaksas mūsu lauksaimniecībai, bet mūsu lauksaimniekiem ir jāsacenšas starptautiskajā tirgū gribētu atgādināt to, ko jau esmu daudzas reizes teicis. Celsim prasību līmeni arī attiecībā uz pārtiks ražotājiem un lauksaimniekiem, taču neļausim importētājiem gūt labumu no tā, jo augstāk mēs ceļam standartus, jo negatīvāk varētu būt arī pretreakcija. Paldies! Alister kungs! Priekšsēdētāji kungs, es nevaru pieņemt, ka mēs esam sasnieguši sabalansētu paketes līmeni. Šeit ir divas nelaimes. Viens ir Eiropas Savienības nepareizā kļūdība. Bez izvērtējuma mēs skrienam uz priekšu, aizsliedzam svarīgus pesticīdus, sakot, ka tos var aizstāt, un tādā veidā grauja mūsu lauksaimniecību, sevišķi graudu un sakņu sektorā. Tad uzsverot importa jautājumu no valstīm, kas vispār neņem vērā šādu pesticīdu problēmu. Un tad ir jautājums par zinātni. Kas tad tā ir par zinātni, kas netiek pakļauta izvērtējumam? Otra muļķība mūsuprāt, sevišķi attiecībā uz monu valsti, ir pakļāvusi sevi kvalificētajai balsošanas sistēmai padomē. Un mēs būsim faktiski nespējīgi pretoties. Tās ir pilnīgs idiotisms pakļaut sevi kvalificētajam balsojumam. Taču Lisabonā Lisabonas līgumai teikts, ka arvien vairāk lietas ir jānodod šāda veida balsojumiem. Paldies! Divas minūtes. Zēver kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Domāju, ka šovasar mēs runājam par ļoti sabalansētu priekšlikumu, kas saistās ar šiem kompromisiem. Kā jau diskusijā mēs redzam, šis jautājums ir ļoti emocionāls. Ir labi, ka mēs varam izmantot šos likumus, lai panāktu savus mērķus. Eiropas likumdošanai par pesticīdiem vajadzētu būt kā bākai visai pasaulei. Mēs cenšamies sabalansēt nepieciešamības, saglabāt veselību, aizsardzēt vidi un daudz ko citu, un otrs puses saglabāt arī lauksaimniecību. Un šeit mēs redzam labu sabalansētu šo principu ievērošanu. Dažās jomās, piemēram, ieteikums, ja priekšlikums, ka šie likumi ir balstīti uz zinātniskiem pētījumiem, nevis uz emocijām Otrkārt, mums ir riska, nevis briesmu, jeb bīstamības balstīta pieeja. Tas nozīmē, ka mums ir praktiska likumdošana šajos jautājumos, un pēc tam būs sadarbība. Atcerīsimies arī to, ka īstenošanu nevar īstenot jāīsteno nu, tā, kad uh, tiek dot preferences importiem, nevis Eiropas pašas ražojumiem. Domāju, ka šis princips ir paturēts prātā un kompromisa priekšlikumos iekļauts. Attiecībā uz detaļām ir ļoti svarīgi panākt, lai dalība valstis būtu pietiekami elastīgas un izmantotu subsidiaritātes principu Holanda nevar salūdzināt ar Vāciju vai kādām citām valstīm. Jautājums par 2000. gada aizsardzības zonām arī ir iekļauts šeit. Tātad tos nedrīkst lietot zināmā perimetra apšības zonām, un tas, es domāju, manuprāt, arī ir labs kompromiss. Paldies, kolika kungs. Paldies, priekšsēdētais kundze. Gribētu apsveikt referentus ar šiem izcilajiem ziņojumiem īsā laikā, kas man dots runāšu tikai par klāsas kundzes ziņojumu. Šeit parādzēta apmācība, runājot par pesticīdu ražotājiem, taču mums jāpanāk, lai būtu arī savstarpējās atzīšanas princips starp dalību valstīm, runājot par certifikātiem. Direktīva arī uzsver certifikācijas vietējo raksturu. Es domāju, ka to vajadzētu darīt Eiropas Savienības līmenī. Kontroli un inspekcija tad varētu dot pamatu savstarpējai atzīšanai. Tas īpaši attīstās uz robežu rajoniem starp valstīm un par pakalpojumiem šajās jomās. Otkārt vēl gribētu teikt, ka mēs nerunājam par specifiku meža jautājumos. Paldies! Un Nisterlai kungs. Paldies priekšsēdētais kundze. Kā holandiešu pārstāvis esmu ļoti uzmanīgi sekojis šim tiesību aktam. Mēs runājam par ļoti specifiskiem jautājumiem, kas Holandai ir ārkārtīgi svarīgs. Nīderlande un arī Beļģija lielā mērā tiek ietekmēta šajā jomā. Mums ir ļoti grūti izmantot kādas buferzonas gar ūdens tilpnēm tāds mums vienkārši nevar būt, jo tad mūsu lauksaimnieki nespēs darboties runājot arī par mazražotājiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis kompromiss tiktu panākts. Gribu teikt, ka pašreizējais kompromiss ir daudz labāks nekā iepriekšējais komiteju līmenī, tāpēc būtu gatavs to atbalstīt. Mums ir pārējas soļi, kas nozīmē, ka industrija var ieviest kādas inovācijas uzsvērtu arī finansējumu nepieciešamību fermeriem šajā grūtajā periodā. Un arī savstarpējās atzīšanas pasākums, kas šajā kompromisu paketē daudz labāk. Vispirms runājot par importu no ārpus Eiropas valstīm, mēs mēģinām sabalansēt veselības un vides jautājums, kā arī fermeru jautājums, bet kas notiks ar importiem pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, kur ir jautājumi par konkurenci, ir arī jautājums par paralēlo importu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Gribētu pateikties referentiem par viņu sniegumu, taču viens jautājums, ko fermeri uzsver un uzskata, ka tas viņiem nepieciešams, tas Eiropai ir jānoskaidro un jāmeklē risinājumi. Tāpēc tī. E, paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, bet tas ir ne, nelādīgs kompromiss Ungārijai, jo Ungāra deputāti nevar pieņemt šo uh, Eh, kompromiss, jo tas apdraud Eiropas lauksaimniecību. Tīpaši šeit ir jāatzīmē divas eh, problēmas. Zonu sistēma ir mākslīgi izveidota un tā ir pretrunā ar subsidiartātes principu Eiropas Savienībā. Un eh, nav iespēju darīt to, kā, ko jau norādīja mūsu nīderlandiešu kolēģis, nedod iespēju pēc elastīgas reakcijas. Tas apdraud Eiropas lauksaimniecību, jo pieaug risks un pieaug arī izmaksas, ko arī pieminēja citi runātāji, un ir īpaši jāpiemina tas fakts, ka mēs nevarēsim kontrolēt tos produktus, kas tiek ievest no citām valstīm, un tādējādi šī direktīva rada ļoti nopietnus riskus, nemaz nerunājot par citiem eh, vidas eh, aizsardzības apsvērumiem. Tāpat arī ir jāpiemina eh, E, tādas e, izpausmes, e, kas varētu novest pie vairāk ģenētiski modificētu produktu izmantošanas Eiropas Savienībā. Paldies, nākošais kolēģis Maired Maginis, paldies priekšsēdētājs, pateicos visiem, kur strādāja pie šiem svarīgajiem ziņojumiem mēs eh, varētu padomāt, ka Eiropas Savienība pilnīgi nekontrolē šobrīd tirgu un ķīmisko vielu izmantošanu, lai gan mēs to darām. Mums ir ļoti stingras kontrols attiecībā uz pārtiku un uz, uz atlieku vielām. Un es domāju, ka mums nevajadzētu iestīt galējībā šai, šajās debatēs. Ir tīpaši tie, kuri uzskata, ka ir nepieciešams aizsargāt augus pārtiks ražošanu, un tie, kur uzskata, ka šie abi likumdošanas eh, dokumenti ir katastrofa Eiropas lauksaimniecībai un pārtiks ražošanai. Tāpēc Tāpat arī man, man neliels bažas izraisa komisāra Dīmas sacītais, tad, kad cilv, viņš norāda, ka cilvēki ir nobažījušies par pesticīdu lietošanu. Taču cik šīs bažas ir pamatots un ko jūs kā komisija esat darījuši, lai varētu norādīt patērētājiem to, ka pa, pamatā mūsu e, pārtika tiek ražota no tādiem produktiem, kas ir droši. Jā, protams, pesticīdu izmantošana ļoti bīstam, taču riski e, ir atkarīgi no tā, kā šie pesticīdi tiek izmantoti un e, kā tie e, saskan ar maksimālajiem atliekuma līmeņiem mūsu pārtikā. Un es domāju, ka galvenokārt mūsu pamatā mūsu lauksaimnieki ir pietiekami labi izglītoti. 22 e, substances šobrīd varētu netikt vairs izmantotas, un arī īrijā un apvienotajā karalistē mēs redzam, kādas izmaiņas tas var radīt. Bet eh, vai komisijai nav atbildes uz šo jautājumu un kādas atkāpes tad būtu? Ko darīt, ja nav alternatīva? Es domāju, šis jautājums ir jāskat, jo mēs īrijā gribam izmant, eh, turpināt audzēt graudaugus un kartupeļus. Jautājums par importēto pārtiku ir ļoti, eh, ļoti nozīmīgs. Ja komisija uh, sadarbotos ar Eiropas pārtiks ražotājiem, tad mēs varētu virzīties uz priekšu. Un nevar pieļaut to, ka komisija e, šeit sēž un saka, mēs aizliegsim šo ķīmisko vieglu izmantošanu Eiropā, bet tie, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības, var turpināt sūtīt mums savu saražoto pārtiku, izmantojot šīs ķīmiskās vieglas. Tāda pieeja nav pieļaujama, un es gribētu, lai šis jautājums tiktu skatīts šeit un šovakar. Paldies! Paldies, un tālāk uz divām minūtēm Juso e, kundze. Paldies, e, priekšsēdētāji. Es gribu atsaukties e, uz Brejer ziņojumu. Es gribu norādīt, ka Eiropas lauksaimnieki pilnā mērā apzinās to, ka fitosanitāro produktu izmantošana ir jāpievērš iz, īpaša uzmanība, ka tā ietekmē gan apkārtējo vidu, gan cilvēku veselību un arī visa nozare ir ļoti nobažījusies par to, ka Eiropas parlaments neizprot to ietekmi, kāda varētu būt šiem dokumentiem nākotnē. Ir jāiztē, jāizvērtē ietekmes potenciāls un ir iespējams, ka e, nākotnē var tikt apgrūtināta dažādu e, slimību apkarošana. Tas attiecas gan uz, e, gan uz lauksainicijas produktiem, gan uz dekoratīvajiem augiem. Un es saprotu, ka dialogā pieņemtais, trilogā pieņemtais dokuments ir ļoti nozīmīgs. Un tomēr Eh, arī man ir jāatzīst referentu veiktais darbs, taču tajā pašā laikā ir jāņem vērā tas, ka eh, pagaidu, eh, pagaidu pasākumi var novest pie tā, ka E, tiek izmantoti vai netiek izmantoti līdzekļi, kas ir ļoti nozīmīgi lauks, e, lauksaimniekiem. Tāpat ir jādomā par aktīvajām vielām, kas tiek izmantotas e, cīņā pret jebkuru augu slimību, pret jebkuriem kaitēkļiem. Un tajā pašā laikā jāapzinās arī tas, ka bija briesmas rodas ne jau no šiem pašiem produktiem, bet gan no to nepareiz izmantošanas. Un Tautas partija un Spānijas Tautas partija aicina balsot pār e, grozījumiem, ko arī, arī zem kuriem es esmu parakstījusies, attiecībā uz endokrīno, e, endokrīno e, pa, sistēmu ietekmējušo produktu izmantošanu un saskaņā ar panākto vienāšanos mēs varam nonākt pie ievērojama cenu pieauguma un mainīt, eh, la, mainīt mūsu cenu struktūru. Paldies, un nākošais runātājs Roberts Stērdīs uz divām minūtēm. Uh, Paldies, priekšētāji. Es runāšu par Braieru ziņojumu, un man ir jāsāk komisē, kādēļ jūs pretojaties ietekmes novērtējiem. Kas jūs tik ļoti uztrauc, ka jūs no tā tik ļoti vairoties? Nav zinātnīsku pierādījumu, ka daži no produktiem uh, būtu bīstami sabiedrības veselību. Daži no tiem apdraud, bet diezgan daudz no tiem, ko jūs vēlties izņemt, nemaz arī nerada nekādus draudus. Un par vienu, it īpaši par traizolu šeit runāja, kas ir ļoti svarīgs graudaugu ražošanai Eiropas Savienībā. Jūs esat izgāzušies, un es to gribu teikt pilnīgi burtiski, jūs esat izgāzušies sabiedrības acīs, kad jūs neizdevās novērst ķenautas modificētu augu ienākšanu Eiropas Savienībā. Jūs to paši esat atzinuši, jūs izgāzušies attiecībā uz ziņojumu, ko es izstrādāju par maksimālajiem atliekvie līmeņiem. Mums ir DG Sanko pārstāvi, un kad komisāri beigas runās, varbūt viņi varbūt varētu iekautīties tajā, kas man ir sakāms. Viņi ir, ir izgāzušies, mēģinot kontrolēt augus ar maksimālajiem atliekvielu līmeņiem. Tu, šādas produktus mēs varam nopirkt arī šodien lielveikalos. Un ko tad mēs darīsim ar šiem importiem? Teiksim, varbūt, ka nav jau liels nozīmes, lai jau šie produkti tiek importēti, varbūt atstāsim un pieņemsim, ka cilvēki tos ņems un nepirks tā pēkšņi. Lauksaimnieki visā Eiropas Savienībā ir visapzinīgākie attiecībā uz pārtiks ražošanu un teikt viņiem ar šo tiesību aktu, ka viņi ir rīkojušies muļķīgi. Nu, manuprāt, neviens lauksaimnieks, kur ir pie pilna prāta, nelietos liels, kas ir bīstams sabiedrības veselībai. Un vēl, vēl ir divas lietas sakāms. Pēc diviem gadiem mēs aizmiegsim šos te būrus olu ražošanai. Bet tas ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem. Un līdz šim komisija nav izdevies ieviest visus tiesību aktus, un ir svarīgi, lai jūs dotu lauksaimniekiem iespēju piedāvi, pierādīt savas spējas un pierādīt to, ka viņu ražotie produkti ir pilnīgi droši. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Petrile Kungs uz vienu minūti. Zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov. Jasno je, da ne moremo imeti več zdravja in manj raka, če no translation? okay. I think perhaps you can start again. I, I, I, I will try again in Slovenian. Eh, zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri satraucošas veselības tendences ir galvenokārt saistīts ar neatbildīgu pesticīdu lietošanu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram panākt vairāk veselības un mazāk vēža gadījumu ar saindētu pārtiku. Mēs runājam par vienu no svarīgajiem vidas jautājumiem. Nav jārīkojas kosmētiski, mums ir jāmaina pats pamats, darbs, ko ir padarījis Brejas kundze un Klāsas kundze kopā ar ēns, ēns referentiem ir solis pareizajā virsienā un līdz ar to es apsveicu viņu padarīto darbu. Abos ziņojumos pie, skar, ir eh, minēti jauni jautājumi, kas saistīti gan ar eh, patērētājiem, gan sabiedrību kopumā, un mēs aicinām ieviest nacionālos plāns ar kvanti, uh, izskaitļojamiem mērķiem, un ir svarīgi iekļaut arī norādi par kaimiem, it īpaši runājot par bitēm. Direktīvajā teikts arī, ka dalība valstis savos nacionālais rīcības plānos var iekļaut normas, kur ir zi ziņojumi e, kaimiņiem, bet varbūt vajadzētu šo normu padarīt par obligātu un neķīmisku un nebioloģisku līdzkrājību būtu jāveicina. Paldies. Uh, Perišs uz divām minūtēm. Komisāri, priekšstātāji, mazāk kā pirms gada mēs šajā telpā runājam par to, ko mēs darīsim ar globālo pārtikas eh, nekaitīgumu vai ar vai pietiek pārtika pasaulē. Un nav pagājis pat gads, un mēs runājam par šo tiesību aktu šovakar, kas varētu samazināt pārtikas piedāvājumu Eiropas Savienībā. Bet eh, pārtikas ražošana ir tāds morāls jautājums, jo, ja mēs Eiropā neražosim pārtiku, tad mēs to varam iepirkt no citām valstīm, bet jaunatīstības valsts to nevar atļauties. Un šis tiesību akts ļoti ietekmēs daudz augšķirnes, it īpaši jau kartupeļs. Pēdējos divos gados Ziemeļa Eiropā vasaras ir bijuši šausmīgas vienkārši. Mums ir vajadzīgi fungicīdi, lai vispār varētu izaudzēt kādas kartupeļas, un ja Eiropai nebūs kartupeļi, ko tad viņi ēdīs? Tad viņi ēdīs rīsus un makaronus, kas piemēram, rīs, katrā ziņā jaunatīstības pasaulē jau tā ir diezgan maz. Un kā Stardīkungs teica, daudz šie pesticīdi un fungicīdi, ko mēs izmantojam, ja tie tiek izmantoti pareizi un jums ir atbilstoši laika periodi izm izmantoti, tad nav nekādu draudu un mēs varam izaudzēt ļoti labu pārtiku. Bet ja jūs vēlaties teikt, ka jūs vairs neimportēsiet pārtiku, kas ir apsa apmiglota ar šādu ķimikālijām, uh, bet jūs to nemaz nevarēsiet izdarīt. Jūs varat pārbaudīt rudus, cik vien jums gribās Rotterdamas ostā, bet jūs neatradīsiet tur nekādas atliek vielas. Mums ir jāapzinās, ka Eiropā mums ir jāaudzē pārtika un mums tā jāaudzē ļoti drošā veidā. Un mums jāpārliecinās, ka mēs saražojam tādu ķimikālu līmeni, kāds nepieciešams, un pienācīgi apmācinam lauksaimniekus pareizi šās ķimikālijas izmantot. Un arī šo darbu mēs jau darām, un līdz ar to lūdzu veiciet atbilstošu iz, ietekmes izvērtējumu. Divus gadus apakaļ jūs veicāt iepriekšējo izvērtējumu, kopš tā laika ir bijis divas ļoti slapjas vasaras, tādēļ ir laiks jaunam novērtējumam. Paldies! Es gibt eine Meldung zur Geschäftsordnung. Bitte. Strand Steven Kungs ļauj man izteikties viņa vietā. Vai es varu to izmantot? Jā, lūdzu. Paldies. Pārspīlēti apgalvojumi cienījamie klātsošie ir apgrūtinājuši nošķirt, kas ir izdomāts un kas ir fakts šajā debatē. Jā, ir nepieciešams konsolidēt lauksainicīvo izmantojamās ķimikālijas. Un tās ir jāizmanto ilgspējīgi. Tās var apdraudēt gan dabu, gan lietotāju. Bet ja mēs izmantojam šos noteiktos kritērijus, tad ir minimāls risks un tas nerada nekādu kaitējumu patērētājām. Un ja tiek veikts apstiprinājums balstoties uz šo vielu uzbūvi. Alk, spirts, tīrs spirts ir draudz. Ja jūs iedzerat tīrs spirts, mēs izzinām, kas notiek. Bet ja tas tiek atšaidīts līdz 4-5%, to izmantojot ilgtspējīgi, tad risks ir diezgan minimāls. Tie divi dažādi jautājumi. Eiropas saimnes iz, ietekmes izvērtējums zinātniskais izvērtējums un endokrīno trausētāju trūkums, kas jau ir minēts. Un vēl viena lieta, šis atkāps periods ļaus industrijai ieguldīt pētījumos un izstrādāt jaunus produktus. Un es aicinu agroķīmisko industriju papētīt šo jomu un ieguldīt tajā līdzekļus. Un, ja mēs atļaujam importētiem produktiem izmantot augaisardzības līdzekļiem, bet neļausim tos izmantot saviem augstsaimniekiem. Tā ir pilnīga mistērija, un tā ir viena no galvenajām problēmām, kas mums ir ar šo tiesību aktu. Kopumā, manuprāt, ļoti liels progress ir sasniegts sas, līdzinājumā ar oriģinālo piedāvājumu. Mēs esam gatavi to atbalstīt. Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Kā jūs zinat, ir tikai viena minūte. Kolenberg kungs lūdzu. Nu, es vēlos skaidrot, ka ieinteresētās puses sākumā šajā procesā ir jāiesaista. Un es esmu saņēmis vairākas sūdzības no daudziem lauksaimniekiem par šo konkrēto tiesību aktu. Šī kopienā ir tāds iespējas, ka Brisele vienkārši norāda dažādas noteikumus bez neieklausoties. Līdz ar to ir nepieciešams paskaidrot šīs normas, lai ieinteresētajām pusēm būtu vieglāk veicināt uh, savu atbildību attiecībā uz tā sauktiem Briseles birokrātiem un ir nepieciešams izskatīt šos pasākumus un lai nostādīt, ka dalībvalstam tie jāskaidro lauksaimniekiem un lai pārliecinātos, ka Eiropas Savienībā netiktu pārāk noslogot šis tirgus salīdzinājumā ar tirgiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Mums jāpārliecinās, ka pareizā informācija ir pieejama visām ieinteresētājiem pusēm. Paldies! Äh, Paldies! Suzana Rutanov nākamā, lūdzu. Kolegyně, vážení kolegové, jako lékařka... Dāmas un kungi, kā ārste es ļoti rūpīgi skatos šo jautājumu, uzskatu, ka tas ir mūsu pienākums iznīcināt fitosanitāros produktus, kas ir bīstami, balstoties uz zinātniskajām zināšanām. Tajā pašā laikā es novērtēju to, ka referenti ir atraduši pieņemamu risinājumu, lai mudinātu industriju izstrādāt labākus pesticīdus. Līdz tam mums jāpieņem un dažām valstīm arī tas ir jāpieņem, un es saprotu, ka dalība valstis un komisija bez kompromisiem un apzinīgi ir jāpārbauda, ka puķes un pārtika, kas tiek importēta Eiropas Savienībā, nav pakļauta pesticīdu un fungicīdu apstrādei. Tas nav tikai jautājums par pārtiku. Mēs nedrīkstam pieļaut kom konkurences kropļojumus. Es arī vēlos noteikti kritiķiem, kas saka tādēļ, ka komisija nav veikusi ietekmes izvērtējumu, mēs nevaram pilnībā izvērtēt šo tiesību aktu. Paldies. Patona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētājs kundze. Kopējā lauksaimniecība politika ir ļoti kaitējusi Lielbritānijas lauksaimniecībai un radījis milzīgus zaudējumus. Un tagad ir šie priekšlikumu par pesticīdiem ir aprēķināts, ka mums nāktos aizliegt 15% no visiem pesticīdiem, un ir aprēķināts, ka tas samazinātu ļoti būtīgi, piemēram, kartupeļu ražu par, par 20% un vēl dažu dārzeņu ražas samazinātos no 25 līdz 77%. Tas nozīmē, ka mazumtirdzniecības cenas uzliektu debesīs un līdz ar to visvankāk ciestu kā patērētājs. Es vēlētos uzzināt, vai referente varētu minēt kaut vienu cilvēku, kas ir saslimis vai no, nomiris šo pesticīdu rezultātā. Droši vien viņi to nevar izdarīt. Es vēlos teikt, ka daudzi no maniem vēlētājiem nevar atvērties, atļauties maksāt vēl vairāk par pārtiku. Paldies, Pēters Valahs, lūdzu. Köszönöm szépen a növényvédőszerek használatáról szóló irány. Fitosanitāro vielu izmantošanu un vispār šīs direktīvas ietveros es ar gandarījumu konstatēju, ka jautājumi ir dalībvalstu konferences, tāpat arī ir paredzēts zināmas buferzonas, tomēr es gribētu, lai tiktu veidot nacionālie plāni un arī iespējas, kas atstāts likumdevējiem. Tāpat uh, ar gandarījumu es konstatēju, ka ir kompromiss atrasts par izsvidzināšanu no gaisa, bet vispārīgais priešlikums pats par sevi man šķiet pareizs, tad, kad mēs runājam par bīstamvielu aizliekšanu, tomēr tajā pašā laikā es redzu zināmas bažas attiecībā uz substancēm, kas tiek ieviestas no trešajām valstīm un to kontroli. Uh, manuprāt, nav pieņemami piešķirt licences un atļaujas. Nav jābūt speciālistam, lai varētu konstatēt, kāda ir situācija, un es domāju, ka, piemēram, Ungārija šajā gadījumā pievienotos vienotai zonai e, tādā situācijā, kas ir ļoti atšķirīga no īrijas. E, paldies. E, Eh, priekšsēdētāji, es gribētu skatīt tēmu, kura vēl šodien nav tikus pieminēta šajā kontekstā. Un mēs esam atraduši saprātīgu eh, kompromisu Eiropā. Ko tad mēs esam pa ceļam paveikuši? Padomāsim par eh, ilgajām diskusijām, dažkārt ar uh, ļoti, ļoti nopietniem pārmetumiem no vienas puses otrai, un tas viss ir skatīts ar lielu entuziasmu mēdījos, un tādējādi e, patērētāji nejūtas droši, un visi uzskatīt ja ka Eiropa netuvojas patērētājiem, ka tā attālinās gluži otrādi un dara visu nepareizi. Tagad mēs esam radoši kompromisa risinājumu, bet eh, kas tad paliks mēdījos, vai nu nekas daudz, vai vispār nekas? po raz pierwszy tak szeroko i wnikliwie komisja europejska. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmo reizi Eiropas komisija un parlaments un padomi ir apsprieduši jautājumus, kas attiecas uz pārtiks drošumu un nekaitīgumu. Mūsu pienākums ir nodrošināt to, ka regulas ir skaidrs, saprotams un balstītas uz zināšanām, it īpaši tādā delikātā jomā kā pārtiks ražošana, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz nepieciešamību pēc nepārtraukts uzraudzības attiecībā uz šīs regulas īstenošanu un ietekmi. Mēs sagaidām, ka šīs regulas ir balstītas uz zinātniskiem apsvērumiem un zināšanām, lai varētu radīt paļāvību no patērētāju puses un kompromiss uzlabos eh, sabiedrības veselību kopumā, taču tajā pašā laikā palielinās arī ražošanas izmaksas. Tas mums ir jāpatur prātā, kad mēs runājam par eh, finanšu resursiem kopējai lauksaimniecības politikai. Tāpat arī mums ir jāpārbauda, vai importētā pārtika atbildīs šīm prasībām, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz tiem grozījumiem, kurus mēs esam panākuši kopīgi ar citiem deputātiem. Paldies! Paldies, un nākošais runātais Džeims Nikol. Paldies, priekšsētāji. Man jāsaka, ka ir nopietnas bažas par šo priešlikumu un par to, kā tas ietekmēs mūsu lauksaimniecības nozari. Es vēlos atbalstīt Stordī kunga izteiktos grozījumus, es tos esmu parakstījis un vēlos atbalstīt un ceru, ka tas palīdzēs nozarei nākotnē. Protams, mums ir nepieciešams šāds tiesība akts, bet tam ir jābūt ļoti labi izstrādātam. Un mums jāizvairās no tā, ka mēs tā rezultātā bojātu ražas apjomus. Mums jāapzinās, kāda būs tā ietekme un jāzina, kas ir nepieciešams. Mums ir jāuzzina vairāk faktu un mums katrā ziņā tie ir ļoti rūpīgi jāanalizē. Mēs nedrīkstam to tiesību aktu, kas izraisīs lauksamnieku bankrotu. Un šeit komisē šķiet ir dubulti standarti un tas, ko viņi uzspiež Eiropas Savienībai un tam, ko viņi ielaiž Eiropas Savienībā. Paldies! Wir kommen jetzt äh, zur Kommission. Das Wort hat äh, Herr Kommissar. Došu vārdu komisāram Dīmas, lūdzu. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsētāji! Es vēlētos pateikties visiem, kas izteicās šovakar debašu laikā. Pirmkārt, jau paldies par ļoti konstruktīviem priekšlikumiem, palstoties uz tekstu, par kuru mēs vienojāmies un par kompromisu, kas, manuprāt, ir ļoti sekmīgs dalību valstīm vajadzēs izstrādāt nacionālos rīcības plānus un jānosaka mērķi, lai mazinātu riskus. Šajos nacionālajos plānos dalību valsts varēs apskatīt uh, mērķi, kā samazināt bīstamo pesticīdu apjomu un samazināt konkrētu vielu lietošanas apjoms. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks solis. Un tas palīdz gan aizsardzē, aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņu veselību un Eiropas vidi, un kā arī nodrošinās pozitīvu ietekmi uz izdevumu aspektu. Tas pozitīvi ietekmēs veselības aprūpas sistēmas dalību valstīs un mazāk pesticīdu lietošanā, manuprāt, eh, dos ļoti pozitīvs rezultāts. Bez nacionālajiem rīcību plāniem pakete ir izveidota tā, ka ir svarīgs arī citas lietas, piemēram, piesardzības princips, pārvaldības ziņā attiecībā uz bīstamajām vielām. Un nu, neķīmiskas vielas varētu tikt izmantotas. Nacionālais rīcība plānos var iekļaut normas par to, kā informēt cilvēkus, kas ir pakļauts šādu vielu iedarbībai, piemēram, miglojot laukus. un miglošanu vajadzētu aizliegt tuvu blīvi apdzīvotām vietām. Tā par certifikāciju un apstiprināšanu. Par to bija vairāki komentāri arī par savstarpējo atzīšanu starp šādām licencēšanas sistēmām un vispārīga informācija, kas tiktu nodrošināta sabiedrībai un tikai mazi lauksanieki tiek izslēgti no konkrētiem pasākumiem. Tātad par migošanu mēs runājam par vairākiem izņēmumiem, būtu divu posmu procedūra. Vispirms būtu vispārīgs plāns par migošanu, kas ir jāsastāda, to apstiprinātu varas iestāde, un tad otrajā posmā, kurā ir noteikts normas par faktisko miglošanas darbību, un tā ir jāiekļauj nacionālajos plānos. Kopumā komisija ir apmierināta ar to, kā noritēja pārunas, un var pilnībā atbalstīt kompromisu priekšlikumu. Paldies! Un tagad komisijas vārdā Vasiliju kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, par ļoti auglīgo dalību šajās ļoti interesantajās debatēs. Komisija ir pievērsusi eh, ārkārtīgu lielu nozīmi šiem jautājumiem, un es eh, eh, personiski esmu ļoti iesaistījusies veselības aizsardzības jautājumus. Un ir bijušas ļoti ilgas un sarežģītas diskusijas trilo, trilogu laikā. Un referents tās noveda līdz galām ar lielu prasmi un dedzību. Komisija atbalsta kopīgo pozīciju un tagad var atbalstīt eh, priekšlikums otrajā lasījumā. Šie priekšlikuma aspekti, inovatīvi aspekti ir pat, eh, paturēti tīpaši apstiprināšanas kritēriji, kuros ir atzīmēts bīstamās vielas, kas rada eh, briesmas sabiedrības veselībai. Tās tiek vai nu, eh, svītrotas, vai nomainītas ar alternatīvām vielām, un arī šādu atsevišķu produktu nomaiņa ar drošākām alternatīvām. Taču Es gribētu atbildēt atsevišķiem komentāriem, kas tika izteikti pirmīt šeit. Saskaņā ar komisijas eh, vērtējumu tikai nedaudz procenti no uh, ķīmiskām vielām šobrīd tirgu izustu, jo tās ir bīstams endokrīnijai sistēmai. Un tikai 2%, tāpēc, ka tās ir karcinogēnas, mutagēnas vai citādas toksiskas. Un kopīgi, kopskaita aktīvās vielas, kuras šobrīd ir tirgu un kuras iespējams varētu netikt apstiprināts jaunās regulas ietveros, varētu būt mazāka nekā 25. Un šis, šo vērtējumu apstiprina Zviedrijas ķīmisko vielu aģentūras ziņojums, un arī tas saskan ar pārskatīto ietekmes uh, E, izpēti, kas ir veikta apvienotajā karalistē. Vēl jau vairāk es gribētu norādīt to, ka jaunie kritēriji tiks attiecināti arī uz jau apstiprinātām vielām, tikai atjaunojot apstiprinājumu. Un lielākajai daļai jau e, šis datums ir 2016. gadā tādajādi. Uh, E, nozarei būs ļoti daudz laika, lai varētu izveidot e, citas drošākas e, ķīmiskās vielas. Tāpat arī es gribētu pieminēt dažus komentārus, kas tika izteikti par importēto pārtiku. Es vēlos atgādināt to, ka sākot ar 2008. gadu mums ir spēkā regula pār maksimālajiem atliku līmeņiem, kas ir pilnā mērā piemērojama Un pat aktīvās vielas, eh, kas netiek atļauts eh, Eiropas Savienībām, to maksimālie atlieku līmeni šai vielai ir, tiem ir jābūt nosakāmiem. Un tas ir spēkā visai produkcijai, gan Eiropas Savienībā, gan arī attiecas uz importēto pārtiku un lobarību. Tomēr ir vairāk iemesli, kāpēc aktīva viela nevar tikt apstiprināta Eiropas Savienībā, un iespējamais risks eh, patērētēm ir tikai viens. Eh, pārējie varētu būt saistīti ar apkārtējās vidas jautājumiem vai strādājošo aizsardzību, kas eh, ir trešo valstu suverenitātes jautājumos, kuros šie pesticīdi tiek izmantot. Un šādos apstākļos pesticīdu izmantošana nevarētu būt pieņemama mums, bet apstrādātie, apstrādātās, apstrādātais produkts savukārt nerada risku Eiropas Savienības patērētājiem. Un trešās valsts, kur vēlas eksportēt preču grupas apstrādāts ar šādām vielām uz Eiropas Savienību, var lūgt importa atļauju ja tās var iesniegt datus apliecinot to, ka nav riska cilvēka veselībai, ko varētu radīt šo preču grupu patērēšanu uzturā. Un e, ka šie dati tiek labvēlīgi izvērtēti EFSA pārtiksdrošības aģentūrā un to pieļauj Eiropas Savienības uh, likumdošana. Un tagad atgriežoties pie direktīvas E, kura, cerams, tiks pieņemta. Komisija uzskata, ka galīgais kompromiss ir pietiekami līdzsvarots, lai varētu sasniegt apkārtējās vidas un veselības aizsardzības mērķus, kā arī varētu nodrošināt pesticīdu e, izmantošanu lauksaimniecībā. Un tagad mums ir jādomā par otrā lasījumā vienošanās formalizēšanu. E, tas būtu, tā būtu iespēja parlamentam padomēji sākt jauno gadu, domājot par mūsu pilsoņiem, par viņu veselību. Un arī mēs uzskatām, ka tas būs noderīgi mūsu lauksaimniekiem, lai varētu veidot viņu ražošanu ar drošāku produktu izmantošanu. Un to esam sasnieguši mēs visi kopā Un tas ir lielisks piemērs tam, kā starpinstitucionāla sadarbība var uh, sniegt tiešu labumu mūsu pilsoņiem. Paldies, paldies, komisārs Kunz, un tagad mēs dodam vārdu referentiem klases kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi, Es domāju, ka mēs varētu lietot vismalkākās metodas, lai noteiktu cukura grauda klātbūtni Konstances le ezera dibenā. Taču mums ir nepieciešams objektīvas metodas, lai mēs varētu sabalansēt rūpes par vidi un veselību, un arī rūpes par lauksaimniecību un drošību. Kolēģi šovakar ir skaidri norādījuši, ka atbildes uz šiem jautājumiem no komisijas puses nav pietiekamas. Nav jautājums par to, vai mēs likvidējam 2 vai 25 ķīmiskās vielas. Mums ir nepieciešama efektīva analīze, kas dod mums labu pamatu citu un informāciju veselības, ekonomikas un daudzu citu jomu ziņā, lai mums būtu skaidrs, kādas ir šīs vielas un arī mūsu likumdošanas sekas. Kompromiss ir liels solis uz priekšu šajā jomā. Tas ļauj mums pieņemt visā Eiropā vienotu pieņemot vērā precīzus, izmērāmus mērķus visās dalībvalstīs. Gribētu pateikties visiem par atbalstu, domāju, ka mēs virzījāmies uz priekšu ļoti veiksmīgi, izstrādājot kompromisu, ņemot vērā, ka sākuma pozīcija bija ļoti sarežģīta. Gribu teikt, ka šīs vielas garantēs mums gan labu lauksaimniecību, gan veselīgu pārtiku. Paldies! Brejers kundze. Paldies! Arī vēlētos pateikties kolēģiem par šīm dzīvajām diskusijām. Var tikai uzsvērt, ka gaidu šo dokumentu pieņemšanu, domāju, ka šis ir ļoti svarīgs solis Eiropas attīstībā. Mēs esam priekšā citiem Mēs ejam prom no atsevišķu vielu aizliekšanas. Argumenti, kādus mēs dzirdam vēl un vēl, saistās ar importu. Tātad importa jautājumi it kā nav noskaidrot šajā dokumentā. Aizlodzot šīs bīstamās vielas, imports kļūst nelegāls, jeb nepieņemams. Un ja augļi vai saknes vai kas cits tiek ievests Eiropā, tiem jāatbilst mūsu prasībām. Un šī direktīva tiks izmantot, un ja mēs redzam šīs vielas no pesticīdiem, augļos vai citā produkcijā, mēs nevarēsim izplatīt šo produkciju Eiropā. Ja banāni Kostarikā apstrādāti ar kancerogēnām vielām, mēs nevarēsim tos pārdot Eiropas Savienībā. Tas būs aizliegts, imports būs aizliegts. Tas ļoti skaidri tekstā ir paskaidrots. Mums ir direktīva par MLA, un arī tā ir daļa no paketes, tāpēc mums nevajag upēties, jeb uztraukties par šiem jautājumiem, un nekādas panikas lūdzu. Kopsar arī ļoti skaidri norādīja, ja mēs runājam par pirmo pētījumu, kas tika veikts par MLA, ka 80% pesticīdu līmenis. Tik 80% eh, no pesticīdiem varētu pazust no tirgus. Mēs esam izlabojuši šo situāciju, netiek minēti šie jaunie skaitļi. Lūdzu, tāpēc nevei, nesāciet panaku. Mums ir veiksmes stāsts priekšā un domāju, ka mēs visi varēsim baudīt mūsu darba augļus. Arī mūsu vide. Paldies! E, Migelīnes skundze, jums ir reglamenta jautājums? Jā, man reglamenta jautājums, jo cilvēki, protams, neklausās. Es dzirdēju, ka sacīja komisāri, bet jūs, manuprāt, palaidāt garām būtību. Lauksaimnieki Eiropā nevarēs izmantot konkrētas eh, ķīmiskās vietas, taču viņi līdz arī kā ārpus Eiropas Savienības varēs atrast eh, šīs vielas. Mēs nerunājam par atliekām ko, eh, pārtikā, mēs runājam par grūtībām Eiropas ražotājiem, un arī varbūt vajadzētu ņemt vēlā, vērā reālo pasauli, nevis kaut kādas iedomas vienkārši. Paldies! La discussion commune est Mēs eh, debates eh, neatsāksim. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs no jauna tās nesāksim. Brejers kundze 30 sekundes. 30 sekundes, Brejeris kundze, turpiniet. Jā, paldies. Es skaidroju, kom un komisāri ļoti skaidri izskaidroja situāciju. Ja jūs neklausāties vai varbūt vienkārši nevēlaties klausīties, ka mēs esam atrisinājuši problēmu, jo tā neietilpst jūsu kampaņā pret šo regulu, eh, tad es esmu bezpalīdzīgi, bet es vēlreiz gribu sacīt, ka šeit E, šeit ir jautājumi iekļauti atlieku vielu regulās. Eiropas Savienībā jūs nevarat laist tirgu ķīmiskas vielas, kuras nedrīkst laist tirgu Eiropas Savienībā. Punkts. Labi, debatas mēs e, neatsāksim, es to norādu vēlreiz, varat tās turpināt, turpināt kuluāros, diskusija ir slēgta, balsojums notiks rīt. Un tagad, saskaņā ar darba kārtību, mēs pāriem pie mutiskā jautājuma par rīcības plānu par mobilitāti pilsētās, un mēs vispirms dosim vārdu autorām Kostas kungam uz piecām minūtēm. Priekšsēdētāji. Okay. Signora Presidente. Priekšsēdētājs, komisārs Kunz. Komisija, kur jūs pārstāvat, vairākas reizes ir paziņojusi par savu darbības plānu attiecībā uz pilsētu mobilitāti, kas jau bija jāiesniedz.